Eh, please, kolēģi, sit down. Sorry for. Cienījamie kolēģi, ņemiet vietas, atvainojamies par šo kavēšanos. Per favore, se volete sedere, possiamo dare. Lūdzu, ieņemiet vietas. Un mēs varētu sākt sanāksmi. Mēs sākam ar elektronisko balsošanu. Vispirms balsosim par Slobodas kungu ziņojumu par Horvātiju. Pirmais punkts, astotais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Devītais grozījums, kurš par voti kontrā pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Vienpadsmitais grozījums, kas par pret pret atturas noraidīts. 12. grozījums par pret atturas nav skaidrs. Man šķiet, ka noraidīts, bet gribētu jūs lūgt ievietot balsošanas kartes balsošanas iekārtā un pārbaudīsim balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār 26 pret 2 atturās, tā tad pieņemts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts. 14. grozījums par pret atturas pieņemts. Proviamo, proviamo. 14. Labi, pārbaudam, pārbaudam elektroniski, sākam balsot. 14. grozījums elektroniskas balsojums. Sākam balsot. Vēl pietrūkst, acīm redzot, daži nav nobalsojuši. Er Tā tad noraidīts, jo ir 27 balsis pret un tikpat ir uh, par. Prego. Nav ieslēgts mikrofons zālē. Tā tad jūs gribējāt balsot par 13. grozījumu, saka priekšsēdētājs. A favore? Par. 27. 28, 27 un 12. Ah, no, era il voto l'emendamento 13. Tātad nobalsojam par 13. grozījumu. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Tātad pēc Vaigala kunga prasījuma, uh, tātad labo groz, grozās šis uh, balsojums, tātad par. Abbiamo votato il 14. Ah, scusa. Sì. Corretto. Tātad 15. grozījums par pret atturas norēdīts. 16. par pret atturas. Es gribētu teikt, ka noraidīts pirmais kompromiss grozījums. Vai vēlaties pārbraudīt 16. grozījumu? Labi, tad sākam balsot elektroniski. Aperta la votazione. Sākam balsot par 16. grozījumu elektroniski. Ma ci sono, ci sono Cinque persone che hanno inserito la scheda. Pieci, pieci eh, klātesošie nebalso, kam ir balsošanas kartes. Eh, strano, quattro, quattro colleghi che hanno... Četri kolēģi nav balsojuši elektroniski. 32 pār, 27 pret un 2 atturās. Tātad pieņemts. Pirmais grozījums divās daļās pirmā daļa. Tanoka. Tanoka kungs. Lūdzu. Priekšsēdētāja, Svobods kungs piekrīt eh, no lingvistiskā viedokļa, kad es lasīju, nebija skaidrs, ko nozīmē frāze potenciālās korupcijas sekas uh, Eiropas institūciju sakarībā. Tā ir slikta angļu valoda, un viņš piekrits labāk rakstīt angļu valodā. E Tā tad es ierosinu šādu formulējumu angļu valodā. Bene, onorevole Post. Paseltkungs. Herr Prezident. Priekšsēdētāji. Politiskās grupas savā starpā vakardien pamatīgi apspriedās par šo kompromisu, un vakar komitejā mēs teicām, ka atbalstām šos kompromisus. Vienīgais pirmā un sestā grozījuma uh, otrā daļa mums nav pieņemama. Uh, Tagad pirmais kompromisa grozījums eh, tādā mīklainā kārtā ir papildināts ar jaunu teikumu, un īstenībā tas mūsu balsojuma sarakstā parādās kā otra daļa. Tā ir Fērna kunga, eh, tas ir Fērna kunga ierosinājums vai tāda tēze, ka Eiropas Savienības institūcijās it kā varētu būt korupcija. Tā ir tik liela apkauna, apvainošana, tātad tāds apvainojums, kas mums nav pieņemams, jo savādāk mēs nevaram balsot eh, ne par otro, ne par trešo daļu. Uh, Protams, mums jāparūpējas par uh, saviem lēmumiem, un ja pēkšņi tekstā bez jau kādām iepriekšējām apspriedēm un sarunām parādās tik smaga apvainojuma, tas nav pieņemams. Es protestēju pret šo procedūru, procedūra līdz šim ir bijuši ļoti koleģiāla, bet, nu, saskaņā ar šī jaunā teikuma parādīšanos, tas ir vienkārši nepieņemami. Tātad balsosim eh, gan pret otro, gan pret trešo pirmā kompromisa daļu. Labi, Svobods kungam vārds. Priekšsēdētāja kungs. Šis teikums ir saistīts ar iesniegtajiem grozījumiem, un tas nav nekas pilnīgi jauns. Priekšsēdētāja kungs, man ir priekšlikums. Tātad mēs balsosim par pirmo daļu bez šī teikuma, pēc tam balsosim par šo teikumu pa daļām, jo poselt kungam tas nav pieņemami. Un tad uh, balsosim par otro daļu. Skatīsimies, ko lems komiteja. Si vota, si vota Jā, tieši tādā veidā tas bija ierosināts arī balsošanas sarakstā, ka mēs tā balsojam, ka balsojam pa trim daļām. Tātad pirmā daļa, kas par? Pret? Ar mutisko grozījumu prastēna kungs. Jā, atturās. Pirmā daļa ir pieņemta. Otrā daļa par? Pret? Labi, otro daļu pārbaudīsim elektroniski, jo nav skaidrs. Aperta la votazione. Sākam balsot. Chiusa la votazione, ci sono 5. Beidzam balsot. 5 atkal nav nobalsojuši, 33 par, 28 pret, tātad pieņemts. Trešā daļa par pret atturas. Es teiktu, ka noraidīts. Labi. 24. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 25. par. Pret nav skaidrs. Es gribētu pārbaudīt elektroniski. Tātad 25. grozījumu sākam balsot. Sessantasei schede inserite, 62 votanti. 62 kolēģi balso kopumā. 33 pār, 22, 29 pret, tātad pieņemts. 26. grozījums, kurš par? pret atturas noraidīts, 27. par pret atturas pieņemts, 28. par pret atturas noraidīts, 29. par pret atturas šķiet, ka noraidīts. Nē, esmu simtprocentīgi droši, bet man šķiet, ka noraidīts. Labi, pārbaudam elektroniski 29. grozījums, sākam balsot. Atkal četri deputāti nebalso. Beidzam balsot 35 pār 27 pret, viens atturās, tātad pieņemts. Otrais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Uh, kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Pārējām pie. Eh? Pie 32. grozījuma pārējām tātad. Tātad kas par? Pret? No, no, no, è, è, è l'emendamento 32. Non, non... 32. grozījums nebija skaidrs balsojums. Tātad pārbaudam elektroniski, sākam balsot. 32. Sākam balsot. 32. grozījums. Beidzam balsot. 44 pret, 19 par. Piamente respinto. Skaidrs, ka noraidīts. Trešais kompromiss grozījums saka, uh, kas par? Pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums par pret, atturas, pieņemts. 42. grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. 43. par, pret, atturas, noraidīts. 44. par, pret, atturas, pieņemts. Čet, 45. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts Noraidīts piektais kompromiss grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Pārējiem pie sestā kompromisa grozījuma divās daļās. Pirmā daļa, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par pret nav īsti skaidrs. Balsojam par sastā grozījumu otro daļu, balsojam elektroniski, lai pārbaudītu. Balsojam, sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 30 pret, 36 par, tātad pieņemts. Pāriem pie 7. kompromisa, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 8. kompromisa grozījums, kas par? pret atturas pieņemts. Pārējām pie 53. grozījuma. Divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par pret nav īsti skaidrs. Otrā daļa 53. grozījumam balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts, jo 49 ir pret un 15 pār. Kontrāri. 4. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 56. Eh, grozījums trijās daļās. Pirmā daļa, kas par? Pret? Atturas? Nav skaidrs. Balsojam elektroniski par 56. grozījumu pirmo daļu. Elektroniko. Elektroniski balsojam. Sittanta 67. Eh, chiudiamo. 39 par, 28 pret, pieņemts otrā daļa 58 grozījumam, kas par, pret, atturas, noraidīts. Trešā daļa par, pret, šķiet, ka pieņemts. Nē, Labi, tādā gadījumā pārbaudam elektroniski. Trešā daļa 56. grozījumam sākam balsot elektroniski. Chiudiamo la votazione, sì. Beidzam balsot. 38 pār 27 pret. Pieņemts. 59. grozījums par. Pret atturas pieņemts. 61. grozījums, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 63. kas par? Pret. Atturas pieņemts. 64. kas par? Pret. Atturas pieņemts. 65. kas par? Pret atturas noraidīts. 67. kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 68. kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 69. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 9. kompromis grozījums, kas par? Pret atturas pieņemts. Pāriem pie 73. grozējuma, kas par pret atturas, es teiktu, ka noraidīts. Labi, bet pārbaudīsim elektroniski. 73. grozījums sākam balsot. Eh, Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 27 pret, 38 pār, tātad pieņemts. 75. grozījums, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 76. kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 10. kompromiss, kas par? Pret. Atturas. Pie, pieņemts. 11. kompromiss. Par. Pret. Atturas pieņemts. Pārējām pie 83. grozījuma. Tas ir mutisks, nē, nav mutisks grozījums, saka priekšsādātājs. Tātad 83. grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts pārējām pie mutiskā grozījuma numur viens, kas par pret atturas. Es teiktu, ka noraidīts. Pārējām pie 88. Nē, jūs vēlaties pārbaudīt elektroniski. Labi, pārbaudam elektroniski. Mutiskais grozījums numur viens. Sākam balsot, balsojam elektroniski. Ci sono 70 schede inserite e hanno al momento votato. 60 kolēģi ir nobalsojuši. Pērta la votazione, ma ci sono... Bet ir deviņi kolēģi, kas nav nobalsojuši. Kas nebalso? Kas nav kārtas ievietojuši, acīm redzot? E, chiudi la votazione. Beh, sono... Labi, beidzam balsošanu. Ir kolēģi, kas nebalso. Tātad 28 pret, 35 par un pieņemts. Pāriem pie 12. kompromisa grozījuma. Kas par? Pret atturas pieņemts. 92. grozījums. 92. grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 93. kas par? Pret. Atturas pieņemts. Pārējām pie apsvērumiem. Apsvērums A. Otrais grozījums, kurš par? Pret atturas noraidīts. Trešais, kurš par? Pret, atturas pieņemts. Ceturtais, kurš par? Pret, atturas. Nav skaidrs rezultāts. Eh, veiksim kontrolas balsojumu elektroniski par ceturto eh, grozījumu apsvērumu sadaļā. Tātad ceturtais grozījums pie apsvērumiem. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 31 par 33 pret noraidīts. Pārējām pie piektā grozējuma, sākam balsot. Kas par pret? Atkal nav skaidrs. Es teiktu, ka noraidīts, bet. Ir noraidīts, saka priekšsēdētājs. Labi, ja noraidīts, tad noraidīts. Bet tomēr, laikam, Balsojums jau bija atvērts. Tā tad nobalsojam, nobalsojam par piekto grozījumu elektronisko, it kā paši beigās nepieprasījām. Eh, chiudiamo sempre con eh, debito. 49. Jā, tātad 15 par 49 pret noraidīts. Un tagad sastais grozījums. Kas pret? Atturas pieņemts. Septītais grozījums, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Pirmais grozījums par ievilkumiem par pret pieņemts. Un elektroniski balsojam par visu tekstu kopumā.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 Allora, qualche, qualche indicazione sull'ordine di voto del successivo punto. Balsošanas sarakstā nākamajam mūsu darba kārtības punktam ir paredzēts balsot tātad par rezolūcijas priekšlikumu par eh, sadarbības nolīgumu noslēgšanu ar Turkmenistānu. Un pēc tam mēs balsosim par rezolūcijas projektu. Un Eh, rezolūcijas projektu beigās mēs balsosim par priekšlikumu, ko ir ierosinājusi Hautals kundze, eh, prasot plenārsēdē, lūdzot plenārsēdē atlikt balsojumu par eh, nolīgumu un pagaidīt, līdz mūsu komiteja būs veikusi braucienu uz Turkmenistānu, kas ir ieplānots maijā. Es gribu uzsvērt faktu, ka mēs tikai izteiksim ieteikumu attiecībā uz politisko novērtējumu, ko vajadzētu likt plenārsēs darba kārtībā, bet šo lēmumu pieņems uh, grupu vadītāji un arī pati plenārsēsī par to lems. Tā tad mēs balsosim tagad par uh, priekšlikumu sadarbības līguma noslēgšanai. Balsošanas saraksts ir īss. Pirmie četri grozījumi ir identiski. Tātad balsosim par tiem kopā. Kas par, pret, atturas, Man šķiet, ka noraidīts. To elektroniko. Tātad tālāk elektroniskais balsojums par uh, ieteikumu, par priekšlikumu sākam balsot. Adesso si vota questo passiamo direttamente al Aspettiamo un attimino che Sì, sì. Qui eh, devo aspettare perché ci sono 60 Es gaidu, saka priekšsādātājs, jo mums ir 69 cilvēki zālē, kas savus kartas ir ievietojuši, bet tikai 61 ir nobalsojis. Tātad mēs balsojam par priekšlikumu. La uh, rekomendacione eh, raportor. Eh, Tātad mēs balsojam par priekšlikumu, par Nikolai kundzes priekšlikumu par līguma noslēgšanu, un tas ir galīgais balsojums tagad. Astoņi joprojām nebalso. Septiņi šobrīd nebalso labi, vienalga mēs slēdzam balsojumu. 51 pār 9 pret, es atvainojos 51 pār 9 pret, 2 atturās, tātad pieņemts. Sveicam Nikolai kundzi, un tagad mēs balsojam par rezolūcijas priekšlikumu. Tas pats referents, sākam ar 25. grozījumu. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 24. grozījums. Par. Pret. Atturas noraidīts. 27. 24. 24. grozījums. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot elektroniski. Sākam balsot. 4. Tātad balsojam elektroniski par 24. Chiusa la votazione sul 24. Beidzam balsot. 35. Tais. 35 par 32 pret. Pieņemts. 27. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 29. par pret, atturas, noraidīts. 32. un 34. abi vienādi par, pret, atturas, noraidīti. 33. par, pret, atturas, pieņemts. Par 35. nebalsosim. Tas jau ir iekļauts mutiskajā grozījumā. Tagad 38. par, pret, atturas, noraidīts. 41. Tomēr 37. atvainojas priekšsādātājs. 37. kas par? Pret, atturas, noraidīts. 38. 38. ir identisks ar 39. balsojumu par abiem kopā, kas par, pret, atturas, noraidīti. 41. kas par, pret, atturas, noraidīts. 42. par, pret, atturas, noraidīts. 43. par, pret, atturas, noraidīts. 44. par, pret, atturas, pieņemts. 45. 46. abi identiski. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīti. 40. 7, 48 atkrīt, 49, kas par? Pret? Īsti nav skaidrs, kāds ir balsojuma iznākums. Nobalsosim elektroniski. Par 49. Sākam balsot. La votazione. Bene, mancano solo due voti. Chiudiamo la votazione. Tikai divi kolēģi nav nobalsojuši pagaidām. Eh, Beidzām balsot 36 balsis par, 26 pret pieņemts. Kompromiss numur 2. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 3. Kas par? pret, atturas pieņemts. 58. Kurš par? Pret, atturas noraidīts. 59. Par, pret, atturas pieņemts. 61. Par, pret, atturas noraidīts. 60. Par, pret pret, atturas, noraidīts. 62. par, pret, atturas, pieņemts. 63. par, pret, atturas, pieņemts. 64. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis numur 4 par, pret, atturas, pieņemts atturas pieņemts. 70. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromis numur 5. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 7, 81. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 82. par? Pret. Atturas pieņemts. 83. par pret. Īsti nav skaidrs. Nobalsosim elektroniski. Sākam balsot elektroniski par 83. grozījumu. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 40 par, 28 pret, pieņemts. 85. par pret. Atkal nav skaidrs, kāds ir iznākums. Nobalsosim. Bet, kolēģi, ja jūs neceļat rokas pietiekam augsti, es arī nevaru saprast, kāds ir balsojuma iznākums. Tātad balsojam elektroniski par 85. grozījumu. Es atvainojos, nu jā, ļoti žēl, ka mums jāzaudē laiks balsojot elektroniski, bet ja jūs pietiekam skaidri to nenorādat ar rokām, tad es arī nevaru jums palīdzēt. 70 kolēģi balsoja, 67 nobalsoja, 40 par, 27 pret. Jūs pietiekam augstu neceļat roku. Eh, sestais eh, kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 89 par pret, atturas pieņemts. 90 par pret, atturas pieņemts. Kompromis numurs 7 divās daļās pirmā daļa, kas par pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par pret, atturas arī pieņemta. Kompromis numur 8, kas par pret pret, atturas pieņemts. Kompromiss 9 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 10 par, pret, atturas pieņemts. 110. kurš par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 11 par, pret pret, atturas pieņemts. Kompromiss 12. Kurš par? Pret, atturas pieņemts. 129. Kurš par? Pret, atturas pieņemts. 130, 131, abi identiski, balsojam par grozījumiem kopā, kurš par? Pret? Atkal nav skaidrs, kāds ir iznākums. Nobalsosim nu, elektroniski par 130. un 131. sākam balsot. Sempre tre colleghi che non votano. Ir atkal trīs kolēģi, kas nebalso. Nē, ne, tomēr divi kolēģi nebalso. Beidzam balsot. 40 pār 27 pret pieņemts. 132. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 133. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Man šķiet, ka noraidīts, saka priekšsēdētājs. Labi, ja vēlaties, varam pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski par 133. grozījumu. Okay. sempre tre colleghi che non votano, chiusa la votazione. Un atkal trīs kolēģi nepiedalās balsojumā, beidzam balsot. 39 par, 28 pret pieņemts. 134 par. Pret. Atturas. Man šķiet, ka ar tādu pašu balsu pārsvaru ir pieņemts. 135, kas par. Pret. Atturas. Noraidīts. Man šķiet, ka noraidīts. 136. Vēlties pārbaudīt? Nē, tomēr nē. 136. Pirmā daļa, kas par? Pret. Atturas. Noraidīta. Otrā daļa par? Pret. Atturas. Pieņemta. 137. par? Pret. Atturas. Pieņemta. 138. par? Pret pret atturas noraidīta. Kompromis 13. Kurš par? Pret atturas pieņemta. 144. par pret atturas noraidīta. 145. par pret atturas pieņemts. 146. par pret atturas noraidīta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 pret, atturas, noraidīts. 152. par, pret, atturas, pieņemts. 153. 154. 155. visi identiski balsojam par šiem grozījumiem kopā par, pret, atturas, noraidīti. 156. par, pret, atturas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 Man izskatās, ka noraidīts, bet neesmu īsti pārliecināts. Nobalsosim elektroniski par 159. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 39 par 28 pret pieņemts. 160 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 161 par. Labi, varam pārbaudīt balsojumu par 160. elektroniski. Sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 39 pret 28 balsīm līdzīga, līdzīgs balsu pārsvars. 161. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 162. par? Pret? atturas pieņemts. Pirmais, otrais, trešais ir vienādi. Kas par? Pret. Atturas pieņemti. Ceturtais, kas par? Pret. Atturas noraidīts. Piektais un sastais identiski, kas par? Pret. Atturas pieņemti. Septītais, kas par? Pret. Atturas pieņemti. Pieņemts. Kompromiss numur viens. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 11. par. Pret. Atturas pieņemts. 12. par. Pret. Atturas noraidīts. 13. par. Pret. Atturas pieņemts. 14. par pret, atturas, noraidīts. Piecpadsmitais, jo četrpadsmito noraidījām, piecpadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. Astoņpadsmitais par, pret, atturas, noraidīts. Deviņpadsmitais par, pret pret, atturas, noraidīts. 20. par, pret, atturas, pieņemts. 21. par, pret, atturas, noraidīts. 23. par, pret, Atturas pieņemts. Tagad eh, ir mutiskais grozījums. Iesniegus Hautals kundze un Kīla Nielsens kundze. 35. grozījums, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Vēlties pārbaudīt elektroniski? Nu, nav nekāda iebilduma. Sākam balsot elektroniski par 35. grozījumu. Eko. Ah, adesso uno ha votato, solo due in meno delle schede. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Atkal eh, šie trīs kolēģi nepiedalījās balsošanā. 17 par, 50 pret. Esam beiguši balsot, bet lūdzu, jūs varat izteikties. Lūdzu, Hautals kundze, paldies, priekšsēdētāji. Es ceru, ka visi kolēģi ir iepazinušies ar mutiskā grozījuma jaunāko redakciju, jo Broka kungs vēl veica dažādus precizējumus, un es eh, šo pēdējo noslīpēto teksta versiju neredzu balsojuma sarakstā. Es īsti nesaprotu, ko darīt, varbūt es drīkst nolasīt. Sīro,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 And this is the, the... Šī ir eh, precīzā eh, versija, tātad eh, vēlākais jūnija plenāra sēdē. Tas bija, tā bija pareizā teksta versija, tātad vēlākais jūnija plenāra sēdē. Skan izsaucien no zāles, bet bez mikrofona. Bene, sì, la giunta, la giunta è questa. Labi. Jūs nolasījāt jaunāko grozījuma versiju ar vārdiem vēlākais jūnija plenārs sēdē. Un pārējais mutiskā grozījuma teksts ir atrodams jūsu uh, balsojuma sarakstā. Nikolau Kunz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. To, ko nolasīja Hautala skundze, to jūs varat izlasīt arī politisko grupu balsošanas sarakstos. Tur ir šis formulējums. Labi, tagad balsosim elektroniski par visu grozīto ziņojumu. Sākam balsot. Stiamo votando il voto finale, eh, onorevole Atkins. Quali... Ātkinsa kungs, šis ir balsojums par visu ziņojumu. Vai jūs vēlties izteikties? Atkinsa kungs, jā, mēs vēlamies balsot atkārtoti, jo Hautals kundze nolasīja jauno grozījumu versiju, un tagad mēs esam mainījuši savu pozīciju. No, eh, abbiamo chiarito che il testo che... Manuprāt, tas grozījuma teksts, kur mums nolasīja Hautals kundze ar attiecīgo termiņu, tātad vēlākais jūnija plenārs sēdē, bija tāds teksts, uh, ar kuru visiem vajadzēja jau saulēcīgi iepazīties. Es nedomāju, ka tas kaut ko tagad mainīs. Broka kungs, lūdzu. Īstenībā jūnijas tur nebija minēts tajā uh, grozījuma redakcijā, kas mums tika piedāvāta. Uh, mēs jau varētu uh, pārlikt uh, šo datumu, es nezinu, cik vien vēl vēlētos, bet ja šeit norādās jūnijas, um, jūnija mēnesis tiek norādīts, tad tas ir ļoti labi, tas ir skaidrs laika brīdis, tad mēs to varam pieņemt. Un, protams, tas uh, varētu arī mūsu delegācijai piešķirt vairāk instrumentu, lai tā pārliecinošāk varētu vest sarunas. Uh, Mums ir eh, jābūt pietiekam konstruktīvi noskaņotiem, pragmatiski noskaņotiem, un eh, tas ir pietiekam godīgs kompromiss, ko mēs vēlējāmies panākt. Paldies, priekšsēdētājs. Brauka kungs, ko jūs piedāvājat? Tātad mums ir jābalso atkārtoti par 35. grozījumu, ņemot vērā to uh, pēdējo teikumu, ko mums nolausīja Hautals kundze, ja tātad ar konkrētu termiņu jūnija plenārsēdi. Ja jūs tam piekrītat, ka mums tā ir jārīkojas. Labi, balsosim atkārtot par 35. grozījumu ar to pēdējo teikumu, ko nosīk Hautals kundze, proti vēlākais jūnija plenāra sēdē. Sākam balsot uh, elektroniski par 35. ar uh, šo jauno pievienoto teikumu. Ci sono ancora parecchi colleghi che non hanno votato. Ir vēl daži kolēģi, kas nav paspējuši nobalsot. Un viņi īstenībā jau ir ievietojuši savus balsošanas kartītes balsošanas ierīcēs, bet joprojām nav nospieduši pogu. Es runāju par dažiem liberāļu kolēģiem. Labi, tagad arī viņi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 36 balsis par, 32 pret. Pieņemts. Fināle elektroniku. Aper. Tagad balsosim par visu rezolūcijas priekšlikumu un darīsim to elektroniski. Sākam balsot. Mancano ancora dei colleghi, ma vedo che non votano. Chiudiamo la votazione. Nu, ir daži kolēģi, kas joprojām nav nobalsojuši, bet ja viņi to nevēlas, tad beigsim balsot 59 par 3, pret neviens neaturējās. Referentes kundze, es jūs apsveicu. Tagad pēdējais ziņojums, par ko jānobalso, tas ir Kingas Galas un Barbaras Lohbīleres ziņojums. Mums ir jābalso par visu tekstu kopumā. Kurš par? Tomēr e, nobalsosim elektroniski, saka priekšsādātais. Sākam balsot. before. Oggi sono tutti addormentati, me compreso. Eh. No, dunque, vediamo. Eh. Eh, eh sono no. Nove persone che non votano comunque. Deviņi kolēģi nebalso. Labi, beidzam balsot. 56 par, viens pret, viens atturējās. Pieņemts. Un es varu uzteikt mūsu referentes. Lūdzu, neaizmirstiet izņemt balsošanas kartītes no balsošanas iekārtām, jo balsošana ir beigusies.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 Bene, colleghi, per favore, vogliate prendere posto. Dargie kolēģi, lūdzu, ieņemiet savas vietas un turpināsim darbu. Mūsu rīcībā ir ļoti maz laika, bet mums ir jāapspriež ļoti būtiski jautājumi. Lūdzu, apsēdieties savās vietās, un ja kāds vēlas doties ārā no šīs zāles, viņš to var darīt ātri un klusi. Es nevēlos tagad iekavēt mūsu darba kārtību tādēļ, ka jūs laicīgi nemākat atstāt zāli. Visu deputātu vārdā es vēlējos mūsu komitejā sveikt Janošu Martonu Jī, Ungārijas ārlietu ministru. Kā jau būsiet dzirdējuši, ārlietu komiteja ir jāspēlē ļoti saistoša loma Mēs esam patiešām ļoti gandarīti sveikt mūsu sanāksmē Martu Jokungu Ungārijas prezidentūras laikā. Ungārija e, ir e, piedzīvojis vairākus vēsturiskus notikumus, e, iestājusies gan NATO, gan ES. Mūsu komiteja, protams, cieši sadarbosies ar Ungārijas prezidentūru, it sevišķi ārlietu jautājumos. Un ārlietas eh, tagad pasaulē pārstāv augstā pārstāve, bet arī padomas priekšsēdētājiem ir jākoordinē Eiropas Savienības aktivitātes ārlietās, eh, tajā skaitā arī paplašināšanās jomā. Mēs patiešām vēlamies uzzināt, kādas ir progress, kas sasniegts sarunās ar Horvātiju, nu pat pieņēmām rezolūciju par Horvātijas pievienošanos ES un ar lielu uh, prieku uzklausīsim jūsu skatījumu par uh, nākotnes paplašināšanās raundiem un vēlējos pavaicāt, kā padome e, varētu reaģēt uz to, kas notika Albīnijā. Atkinsa kungs, lūdzu. Es vēlējos lūgt kolēģus ievērot klusumu, lai mēs vismaz varētu dzirdēt, ko mums teiks ministra kungs. Protams, protams, saka priekšsēdētājs. Es arī lūdzu kolēģus ievērot disciplīnu, un es ceru, ka tajā brīdī, kad runās ministra kungs, kolēģi viņā klausīsies un būs pieklājīgāk nekā pret mani, jo mani jau neviens vairs neklausās. Paldies! Lūdzu, ministra kungs, jums vārds. Köszönöm szépen, elnök úr. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti. Az imént eh, meghozod. Pirmām kārtām vēlējos jūs uzteikt ar nu pat pieņemto lēmumu, jo tas, ko jūs nu pat izdarījāt, atvieglos manu darbu. Mēs varam saprast, ka tagad uh, var vilkt ļoti skaidrs paralēls starp jūsu nu pat pieņemto rezolūciju un mūsu nostādnēm padomē. Sakot šos vārdus, es, protams, domāju par Horvātijas iestāju Eiropas Savienībā. Viena no Ungārijas prezidentūras prioritātēm ir Horvātijas iestāja ES. Mēs to esam atkārtojuši jau vairāk kārt. Vēlamies sarunas par iestāju noslēgt līdz mūsu prezidentūras beigām. Protams, eh, ka pati līguma parakstīšana ir kas cits, jo parakstīšanas ceremonija, protams, ir tāds pasākums, eh, kura stafetes kociņu mēs labprāt nodotu nākamajai prezidentūrai, proti Polijas, jo līguma parakstīšana eh, varētu notikt līdz šī gada beigām. Vēlējos jums pateikties par pieņemto rezolūciju. Tas arī, protams, ir sagatavojis tādu pamatīgu darba bagāžu nākamajiem mēnešiem, jo mēs vēlamies ciešāku sadarbību starp parlamentu un padomi. Atkārtoti esam teikuši, ka Ungārijas parlaments uh, Ungārijas prezidentūra vēlas, lai parlaments par to būtu noskaņots eh, draudzīgi, un mēs tāpat vēlamies attiekties pret parlamentu. Ir ļoti daudz jautājumu, kur mūsu interešu punkti saskaras, piemēram, runājot gan par paplašināšanos, gan arī par uh, rīcību uz ārlietu skatūs. Protams, es ceru, ka neviena. Uh, eh, Ungārijas prezidentūra būs draudzīga pret parlamentu, bet parlaments tādu pašu laipnību izrādīs arī mums. Mind a magyar elnökség, mind pedig. Protams, gan Ungārijas prezidentūra, gan parlaments ir e, tādas institūcijas, kas ir arī atvērti noskaņotas pret e, turpmākais paplašināšanos un jūs to pierādījāt ar nu pat pieņemto rezolūciju. Jau uh, vairāku gadu garumā Eiropas parlaments ir ļoti uzmanīgi sekojas paplašināšanās raundiem. Eiropas parlamenta redzējums uz Eiropas integrāciju vienmēr ir bijis nepārprotams, jo gan ES dibinātāji, e, gan arī e, turpmākie politiķi, e, pieņemot līgumus, ir pierādījuši, ka mēs esam atvērta savienība un Eiropas integrācija ir realitāte. Šis sapnis ir īstenots soli pa solītim. Protams, process vēl nav noslēdzies. Mēs šeit runājam par darbiņu, kas vēl nav padarīts. Mēs vēl nevaram berzēt rokas, bet mēs noteikti varam vienoties eh, par to, ka mūsu viedokļi var atšķirties, eh, te ir dažas detaļas varbūt, kas vēl būtu jāpieslīpē, bet visi esam viensprātis, ka Eiropas integrācija, kas ir atrunāta Romas līgumos, mums visiem ir svarīga. Eiropas Savienība, protams, ar lielu prieku savā saimē uzņems jaunas dalību valsts, ņemot vērā faktu, ka tās ievēros viss eh, nospraustos priekšnosacījums. Runājot par uh, trio, par prezidentūru trio, mūsu uh, partneri ir veikuši izcilu darbu. Es to varu uh, teikt eh, pēc labākās sirdsapziņas gan par Beļģijas, gan par Spānijas prezidentūrām. Mēs turpināsim iet pa šo iemīto taciņu un eh, es ceru, ka mēs eh, būsim cienīgi turpināt iesākto darbu. 22. decembrī kad notika pēdējā saruna kārta ar Horvātiju, mēs varējām noslīg, noslēgt trīs sarunu nodaļas nu, pareizāk sakot, tā bija Beļģijas prezidentūra, kas paveic šo darbu. Es ceru, ka mēs būsim tikpat veiksmīgi un Un vēstījums ir nepārprotams. Horvātija jau klauvē pie Eiropas Savienības durvīm, un eh, kuru katru brīdi tā ienāks iekšā. Tas ir iepriekš paredzams process ar skaidru iznākumu protams, cēloņa sakarība ir fakts, kas vienmēr jāpatur prātā. Eiropadomas decembra secinājumos jūs varat lasīt, ka šie mērķi ir tikuši apstiprināti. Īstenībā prezidentūras uzdevums ir visai viegls. Ir jāizteno Eiropadomes uh, secinājumi un analizējot uh, iestājas uh, sarunas ar Horvātiju, mēs varam secināt, ka mērķis jau atrodas mūsu deguna galā. Tehát, hogy tudni lik, vajon a európai integráció. Mums ir jāapzinās, ka Eiropas integrācijai ir jābūt pamatīgākai un ka arī paplašināšanās eh, vienmēr ir eh, bijusi viena no tādām Eiropas Savienības vērtībām. Mūsu prāt, E, paplašināšanās un uh, dziļāka integrācija nav jēdzieni, kas izslēdz viens otru. Tieši pretēji tie ir uh, cieši, cieši saistīti. Palūkojoties atpakaļ vēsturē, jūs redzēsiet, ka veidojot Eiropu, jebkura būtiska paplašināšanās kārta līdzi nesa tādu ļoti nozīmīgu padziļināšanas procesu, tātad padziļinājas Eiropas saimnības integrācija, kas līdzīgs notiks arī tagad. Mēs uh, veicām daudz darba šajā integrācijas procesā, mēs uh, padziļinājām konstitucionālo līgumu, un tas vēlāk rezultējās Lisabonas līgumā. Jāņem vērā, ka šī integrācija notiek, un tā nenotiek automātiski, varbūt pateicoties e, paplašināšanās raundiem, bet jāsaprot, ka paplašināšanās nav kaut kāds e, izolēts ārpolitikas jautājums. Ir jau arī vairākas kandidāta valstis, un tās arī vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Uh, Runājot par kandidātu valstīm, protams, ir jāsaprot, kādi ir nosacījumi, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsti. Bet paplašināšanās eh, noteikti ir arī Eiropas Savienības interesēs. Mēs runājam par ekonomiku, par izaugsmu, par darba vietu radīšanu, par ilgtspējīgu izaugsmi, energoapgādes drošību. Un es uzskatu, ka visi šie jautājumi ir ļoti cieši saistīti, savijušies kopā, un tie arī ir neatdalām saistīti ar paplašināšanos. A bővítés barát voltunkat támasztja az alá, hogy úgy döntöttünk. Protams, runājot par paplašināšanās uh, raundiem, mēs līdztekus sekojam arī citiem mērķiem mēs uh, uzaicinām arī valstu vadītājus, kandidātu valstu vadītājus piedalīties neformālās sanāksmēs, lai viņi jau var iepazīties ar uh, to darbu, kas notiek Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies, lai viņi saprot, labāk izprot mūsu attieksmi pret viņiem, proti mēs viņus jau uzskatām par pilntiesīgiem um, Eiropas Savienības dalībniekiem nākotnē. Mēs, protams, vēlamies arī uzklausīt viņu viedokli par tiem jautājumiem, kas ir iekļauti mūsu darba kārtībā. Horvātijas iestāja Eiropas Savienībā ir ļoti nozīmīga, un, protams, tas nav vienīgais būtiskais jautājums, bet jūsu pieņemtā rezolūcija nozīmē, ka mēs nerunājam tikai par Horvātiju, mēs runājam par šo politisko vēstījumu, kas ir sasniedzis arī citas kandidāta valstis. Tās valstis, kas vēl sēž uzgaidāmajā telpā un eh, gaida pozitīvu signālu un būs gatavs iestāties Eiropas Savienībā vēlākā brīdī. Akkor éppen ezért tartjuk nagyon lényegesnek, hogy az üzenet ugyanaz. Ir arī daudz eh, šķēršļu, kas atrodas šo valstu ceļā uz Eiropas Savienību, bet galvenais ir tas, galvenais, lai valstis nezaudētu savus ambīcijas. Šis Eiropas vilciens eh, brauc garām daudzām valstīm, un eh, mēs nezinām, cik lielā ātrumā tas brauc, un, eh, protams, visas valsts tajā nevar ielest ielikt vienlaicīgi, bet neskatoties uz to, kurš uh, pasažieris tajā paspējas ielikt un kurš nē, vilciens dosies uz priekšu. Lesz, túl azon, hogy ezt a nyitottsági üzenetet. Vēl kāda būtiska detaļa runājot par Horvātiju. Mēs tiešām esam uh, atvērti pret savām kandidātu valstīm, bet Horvātijas iestāja varēs uzlabot reģionālo sadarbību Rietumu Balkānos, jo ir jāparūpējas uh, par labāku reģionālo sadarbību šajā pasaules daļā, jo tas palīdzēs arī citām valstīm lolot cerības, eh, proti cerēt uz šādu Eiropas perspektīvu, un tas varētu kļūt par dzinēju spēku, kas uh, liktu sarosīties arī citām Balkānu valstīm. Es uzskatu, ka tas noteikti ir arī Eiropas interesēs. Jā, es tagad runāju tikai par Horvātiju, bet jāpievēršas arī citām kandidātu valstīm. Ir bijušas diskusijas par to, kādas būtu Turcijas izredzes iestāties Eiropas Savienībā un kāds varētu būt saruna noslēgums, un daudziem šis šķiet tāds ļoti strateģisks jautājums. Mēs eh, vairāk kārt esam dzirdējuši, ka Eiropas integrācija, paturot prātā Eiropas nākotni, ir ļoti būtiska. Un mums ir arī jāsaprot, kā izkopt savas attiecības ar nopietniem partneriem, un Turcija par tādu noteikti ir uzskatāma. Uh, Un nav jau nekāds noslēpums, ka uh, mūsu viedoklis par Turciju. Jā, Turcijai ir sava vieta Eiropas Savienībā. Turcija Eiropas Savienību, ja tā tajā iestāsies, padarīs par spēcīgāku spēlētāju uz globālās skatūves, bet, protams, ir arī grūtības. varbūt mums tagad nevajadzētu analizēt uh, visus strateģiskos apsvērumus. Varbūt uh, šo nākamo piecu mēnešu laikā jāpievērš citiem jautājumiem. Ir uh, jāapspriež ļoti būtiskas politiskas jomas un runājot par uh, nodaļu atvēršanu. Uh, Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai atvērtu vienu vai pat divas uh, nodaļas sarunu vešanā par iestāju. Protams, tas jau nav atkarīgs tikai un vienīgi no mums, bet katrā ziņā tas ir viens no mūsu mērķiem, un mēs darīsim visu, lai to sasniegtu. Īslande ir uh, pilnīgi cits stāsts. Īslande jau ilgus gadus ir bijusi Eiropas ekonomiskajā zonā, tā ir labklājīga valsts, tā ir arī Schengenes zonā un, protams, varētu uzdot jautājumu, kādas grūtības eh, varētu apēnot eh, šīs valsts sarunas ar Eiropas Savienību. Tagad norisinās eh, skrīninga procesi, mēs gaidām uh, šī procesa iznākumu, un tad, kad mēs ar to iepazīsimies, mēs jau varēsim uh, pieņemt tālākus secinājumus. Un jau uzsākt pirmo sarunu kārtu. Tas uh, varētu sākties apmēram jūnijā, tad, kad uh, mūsu prezidentūra noslēgsies. Pēc tam mums noteikti būs jāpievēršas daudz grūtākiem darbiem. Un būs jādara viss, lai to, lai šos grūtos jautājumus atrisinātu. Priekšsēdētāji kungs. Tagad nevēlos iegremdēties uh, detaļās un uh, runāt par citām valstīm. Mēs taču visi zinām, kādas grūtības pastāv, mēs esam iepazinušies ar faktiem, mēs zinām, kādi šķēršļi pastāv šajā ceļā, lai procesu varētu virzīt uz priekšu. Uh, Un, ja mēs runājam par kādreizējo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, mēs varam teikt, ka šīs, šī valsts ir jāiedrošina, ir beidzot jāatrisina valsts nosaukuma jautājums, šie ķīviņi ir jāizskauž, pirms var uzsākt jau kādas sarunas. Tā Pat eh, arī kandidātu valstu vidū mēs sveicam Montenegro, jeb ja Melnkalni. Tas bija lēmums, kas tika pieņemts pēdējā padomē. Protams, ir virkne dažādu grūtību, kas šai valstī ir jāatrisina, ja tā vēlas būt pilntiesīga kandidāta valsts. Un Jaņem vērā, ka Balkānos uh, visas valsts ir ļoti cieši saistītas, un uh, vienas valsts situācija uh, neizbēgami ietekmē arī otru valstu, un, uh, protams, viss uh, nav tik vienkārši. Kas notika Albānijā pirms pāris dienām? Prezidents teica, ka, jūs priekšsēdētājs teica, ka šis ir jautājums, uh, kas ir. Uh, Eh, saistīts ar jūsu komitejas kompetencēm, un varbūt tas nav tieši saistīts ar paplašināšanos, bet katrā ziņā notikuma Albānijā ir satraukuši arī mūs. Es nezinu, vai prezidentūrai vajadzētu pieņemt uh, savu uh, lēmumu vai ieņemt kādu konkrētu pozīciju, runājot par politisko situāciju valstī, bet eh, ir jāvienos par kaut kādu modus vivendi. Kas varētu ļaut šīm valstīm nostāties uz Eiropas integrācijas un arī iespējamā iestājas ceļa? Ārējās darbības dienests uh, arī veiks savus uzdevumus tieši šodien. Tā pārstāvi ir devušies vizītē. Téve azt, hogy ez alapvetően az ő feladatuk, Mums arī uh, reģiona valstīm ir jāpauž skaidrs vēstījums par oti, ka viņiem arī ir jāveic savs darbs, lai viņi varētu iestāties Eiropas Savienībā, ir jāizveido visnepieciešamie mehānismi. Un īstenībā daudz vairāk mēs te neko nevaram izdarīt. Un skaidri un gaiši es vēlējos pateikt, ka mēs rēķināmies ar Eiropas parlamentu kā demokrātiski institūcija, kas ir eh, atvērti noskaņota pret turpmākajiem paplašināšanās raundiem. Mums ir jāparūpējas par progresu, eh, mums ir nosprausti konkrēti mērķi, un mēs vēlamies, lai jebkura kandidāta valsts kaut ko sasniegtu, un, protams, visas valsts nevar attīstīties vienādā tempā. Serbijā, piemēram, pēc dažām dienām būs uh, jāies, Serbijai pēc dažām dienām būs uh, jāiesniedz komisējai uh, tās izdalītās anketas, kas bija jāizpilda līdz noteiktam laika posmam. Un, protams, katra valsts ir atšķirīga, scenāriji ir atšķirīgi, bet mums ir uh, jābūt ar atvērtu sirdi, mums ir šīm valstīm jāpierāda, ka tās var uzticēties Eiropas Savienībai, bet tajā pašā laikā tām ir jāievēro konkrēts normas, un ja tas tā notiks, tad tās varēs iestāties Eiropas Savienībā. Tātad tā ir tā, tāda loģiska notikuma ķēdīte. Un mēs e, nevaram teikt, ka, piemēram, paplašanāšanās process būs beidzies, ka tam tiks pielikts punkts. Nē. Uh, mums ir e, jāveido aizvien ciešāka un satuvinātāka Eiropas Savienība. Paldies! Signor ministro, procediamo al dibattito. Paldies, ministra kungs. Tagad uzsāksim debates. Diemžēl man jāatgādina kolēģiem, ka mums ir jāpabeidz izskatīt šo darba kārtības punktu līdz pieciem, jo ministram vēl ir paredzētas citas tikšanās pēc tam. Tāpat mēs gaidām arī uh, komisāru Fūli, kurš pie mums ieradīsies. Ir daudzi pieteikušies uzdot jautājumus un būs divi jautājuma raundi. Vispirms vārds Sala Frankas kungam. Paldies, ministra kungs, un sveicam jūs mūsu vidū. Jūs teicāt, ka jūs gribat būt Eiropas parlamenta draugs, un jāsaka, draugi ir tādi cilvēki, kas daudz ko par jums zina, bet joprojām mūs mīl. Un um, man ir tāds vispārīgs jautājums, uh, balstoties par, uz Svobodas ziņojumu par, par Horvātiju, bet vai jums nešķiet, ka ir tagad tāds uh, paplašināšanās nogurums iestājies? Uh, ekonomiskās krīzes apstākļos un ka mēs Eiropas Savienībā šobrīd vairāk domājam par savām pašu problēmām. Mums ir neliela problēma. Lisabonas līgums, to jūs pieminējat, es saprotu, ka jūs galvenā interese ir paplašināšanās, bet ņemot vērā, ka mums tagad notiek sarunas par kompromisu Tunisijas jautājumā, mēs tiksimies ar augsto pārstāvu un ir paredzēts izveidot darba uh, grupu, kas izvērtēs pārējais procesu Tunisijā. Paldies Sala Frankas kungam, kungam kurš iekļāvās uh, uzstāšanās laikā. Tagad Severīna kungam vārds paldies. Ministra kungs, esmu šeit, mēs jau sen esam pazīstami, man vienmēr, es vienmēr esmu jūs ļoti cienījis un tikai šodien uzzināju, ka esat dzīvis uh, Kološvāreša. Un es kā rumāņu šovinists varu teikt, ka mūsu ungāri ir tie labākie. Bet tagad uh, pāriesim pie nopietnām lietām. Es apsveicu to, ka jūs savā runā uh, uzsvērāt paplašināšanās procesu. Un es ceru, ka Ungārijas prezidentūra palīdzēs mums atbrīvoties no aizspriedumiem par paplašināšanos kā tādu slogu, kas uh, kavē savienības attīstību. Es ceru, ka jums izdosies atbrīvoties no šiem aizspriedumiem prezidentūras vārdā. Un otrs punkts. Pat tiešām mums ir lieli izaicinājumi mūsu priekšā runājot uh, par attiecībām ar mūsu diviem lieliem strateģiskiem partneriem ASV un Krieviju. Un es gribētu, uh, lai jūs atbildēs uz jautājumiem, pievērstos arī tam, kā Ungārijas prezidentūra ir paredzējusi risināt uh, jautājumu par sarunām starp Eiropas Savienību un Krieviju, jo šodien mums bija tikšanās ar Krievijas pārstāvjiem, un šis nolīgums ar Krieviju mums tiešām ir ļoti svarīgs jautājums. Paldies, Severina kungs. Nākošais runātājs ir Kačina kungs, kurš strādā arī pie ziņojuma par Serbiju. Paldies. Ministra kungs. Vēlos jūs sveikt šeit liberāļu grupas vārdā, vēlam jums panākumus prezidentūras darbā bet, kā jūs zināt, jums ir prioritāts jūsu programma, bet dzīve turpinās uh, iet uz priekšu ar savu dinamismu. Notikumi Tirānā visus pārsteidza, un tās bija tāds atklāsmes brīdis, ka mums bija jāpierāda sava rīcības spēja un operatīva uh, rīcība jāizteno. Ja Es domāju, ka šobrīd ir tas īstais brīdis, īstā vieta runāt par šo delikāto jautājumu. Mēs esam ielikuši daudz pūļu, lai pārliecinātu abas puses premjerministru un opozīcijas pārstāvis Tirānā apliecinātu lielāku politisko briedumu un nopietnību. Bet, diemžēl, uh, situācija nu, ir tāda, kāda tā ir. Es gribētu zināt, kā jūs vērtējat vai uztverat nesenos notikums un kādas prognozes izsakāt par nākotni. Paldies! Eh, Kačinkungs tagad Brantners kundzei vārds. Thank you very much. I have just Paldies, man ir pavisam divi īsi jautājumi. Viens ir par Albāniju. Vai jūs varētu uh, sīkāk pastāstīt, ko jūs esat iecerējuši darīt. Mēs saprotam, ka abiem spēkiem ir jāsadzīvo un vajadzētu dot pozitīvus signālus par vēlēšanām. Varbūt jūs varētu pastāstīt, ko esat iecerējuši darīt. Un otrs jautājums, ko es uzdodu arī Lunačeka kunga vārdā par Kosovu, vai ir paredzēts uzsākt dialogu par vīzām ar Kosovu? Paldies, uh, Brantners kundzi. Tagad vārds konservatoru pārstāvim Atkins kungam. Pavisam īss jautājums. Nu pat esmu atgriezies no sarežģītiem tuvējo austrumu reģioniem, un es domāju, ka viena lieta, ko varētu darīt šo sešu mēnešu laikā, būtu padomāt par to, kā līdzekļi tiek izlietoti uh, kvarteta darbībai, dārgajās eh, Jeruzālēmas eh, viesnīcu numuros. Konsultējoties ar cilvēkiem uz vietas, mēs konstatējam, ka viss ir viensprāts, ka kvartets ir lieks un šie, tie ir vienkārši līdzekļu izšķērdēšana un mūsu nodokļu maksātāju nauda tiek iztērēta pilnīgi neliederīgi. Grazie, honorevole Atkins. La parola all'onorevole. Paldies. Tagad vārds Kantis kungam, kurš ir uh, referents par Albāniju. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tā kā mums ir maz laika, tad es neizteikšu komentārus par Albāniju ļoti pieticīgajiem uh, referenta izteikumiem par paplašināšanās jautājumiem. Es gribētu runāt par Albāniju un paust nožēlu par to, ka ir bojā gājušie. Mums ir jāprasa, lai uh, tiktu šie notikumi izmeklēti un atbildīgie saukti pie atbildības, um, lai tiesības sargājušās iestādes darbojas, bet es gribu teikt, kolēģi, ka tas nebija kaut kas tāds absolūti negaidīts, jo Albānija atradās politiskā strupceļā jau pēdējo 18 mēnešu laikā. Un tas, tas kas šos uh, notikumus uh, izraisīja, bija podvaras incidents, ko mēs jau bijām nosodījuši. Tagad ko? mums darīt tālāk. Mēs, protams, nevaram vienkārši noskatīties eh, stāvot malā. Iespējams, ka šis jautājums tiks izskatīts parlamenta mini plenārsēdē Briselē un arī prezidentūras pārstāvis teica, ka mūsu reakcijai jābūt ir mērenai un saprot saprātīgai, bet es domāju, ka mums ir jācenšas palīdz, palīdzēt rast risinājumu šai valstī. Paldies! Tagad vārds Kukan kungam, kurš pārstāv delegāciju attiecībām ar Dienvidu Austrum Eiropu. Priekšsēdētāji kungs sveicu ministru Martonī mūsu vidū. Uh, Mēs uh, augstu vērtējam Ungārijas prezidentūras prioritātes, it īpaši to, ka viena no prioritātēm ir paplašināšanās stratēģija. Bet tā kā ir maz laika, tad runāšu tikai par Albāniju. Mēs redzam, ka situācija ir nopietna un satraucoša un nav nekādu pazīmju, ka tā varētu uh, Uh, noskaidroties. Mēs patiesībā neredzam ne gaismu tuneļu galā, ne pašu tuneli. Kas mums tagad būtu jādara? Mums visām Eiropas institūcijām būtu jādod skaidrs signāls dažādiem adresātiem, bet šim signālam ir jābūt vienotam, prasot, lai Albānijas politiskie uh, līderi rīkotos tā, it kā viņi jau būtu NATO un Eiropas Savienības sastāvā. Ja mēs turpinām atbalstīt uh, to, ka mm, signāli tiek sūtīti pa dažādiem kanāliem, tad tas neko nedos, tikai sāsinās vēl šo situāciju. Mums ir jādod viens skaidrs, spēcīgs signāls, un tikai tad mēs kaut ko varam cerēt panākt. Paldies! Nākošais runātais minits. Vien. Paldies, priekšsēdētāji. Pa, ministra kungs šeit. Uh, šīs dienas uzrunas nosaukums ir uh, Ungārijas prezidentūras uh, programma paplašināšanās jautājumā, bet es cerēju, ka jūs runāsiet arī par citiem jautājumiem ārpus paplašināšanās procesa, par ārējās uh, darbības dienestu, par visu to, kas ir trijo programmā iekļauts, piemēram, ka jūs pieskarsities 2010. gada Madrides uh, eh, samita kontaktā ar Latīņu Ameriku, kādi secinājumi šeit ir pieņemti, kādas ir attiecības ar Merkosūru valstīm un citi jautājumi. Es ceru, ka jums būs iespēja ar mums tikties un apspriest arī citas trio prioritātes vai trojkas prioritātes. Paldies, ka ievērojat uzstošanās laiku. Tagad Šulckungs. Paldies Matunīkungam. Jūs uh, pamatoti norādījāt uz Kopenhāgenes kritēriju ievērošanu, bet ko īsti dara dalībvalsts, kas jau ir Eiropas Savienībā? Uh, vai tās ievēro visus Kopenhāgenes kritērijus. Es domāju, uh, Ungārijas uh, gadījumā ar šo mediju likumu Ungārija uh, izrāda ļoti sliktu piemēru. Šorīt mēs uzklausījām Krievijas vēstnieku Čižova kungu. Viņš minēja, uh, viņš uh, runājot uh, par um, demokrātijas trūkumu plašaziņas līdzekļu jomā, teica, ka mums vispār vajadzētu pašiem uh, nodarboties ar, ar savām lietām, tātad pastīties to, kas notiek Ungārijā, un drīz mēs to pašu dzirdēsim no Ukrainas puses un no citām valstīm. Paldies! Paldies Šulca kungam! Tagad Šopslinkungs vienu minūti. Köszönöm a szót, elnök úr. A miniszt... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ministra kungs, es gribētu jūs sveikt ārlietu komitejā. Jūs pieminējāt Turciju. Turcija arvien lielākā mērā uh, nostiprina savas pozīcijas savā reģionā, un šajā sakarā es domāju, ka tā spēlē ar vien redzamāku lomu attiecībās ar Irānu, tuvēju austrumu jautājumā. Kāds ir Ungārijas prezidentūras skatījums uz uh, Turcijas lomas pieaugumu šajā reģionā? Paldies! Tagad vārds ar Lakikungam. Paldies, priekšsēdētāji! Um, īpaši Interesanti šķiet jūsu nostāja Turcijas jautājumā. Mēs konstatējam, ka Ungārijas prezidentūra atbalsta uh, paplašināšanās procesu nostiprināšanu un tuvināšanos ar mūsu lielo kaimiņu valsti. Bet mans jautājums ir tāds, kā jūs esat paredzējuši jūsu labo gribu attiecībā pret Turciju pārvērst konkrētos darbos. Un vēl viens jautājums par Armēniju. Šī valsts vēlas, ne, Armēnija vēlas iestāties Eiropas Savienībā, bet tagad mēs uh, pieredzējām, ka policija šāva uz demonstrantiem. Un arī mm, mēs redzam, kāda ir Albānijas uh, tieslietu sistēmas reakcija. Gribētu zināt, kā uh, jūs vērtējat šo situāciju, kā varētu veicināt tiesu sistēmas nostiprināšanu Albānijā, kādu atbalstu mēs varētu sniegt un kā nodrošināt, lai Albānija respektē Eiropas Savienības standartus. Paldies Arlaki kungam. Nākošais runātājs ir Lohbīlers kundze. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Uh, ministra kungs, es vēlējos uh, pavaicāt par ES un Ķīnas attiecībām. Jā, Ķīna nav kandidāta valsts, bet pirms dažām dienām augstā pārstāve avīzēs teica, ka uh, noteikti ir jādiskutē par. Uh, ieroču embargo atcelšanu no, pret Ķīnu. Eiropas parlaments vairākas reizes ir izteicies, ka ir nepieciešami konkrēti uzlabojumi un ir jāpalīdz arī ķāņmeņas uh, laukuma uh, slepkavībās cietušajiem upuriem. Un vai šeit tiešām var kaut ko panākt un kāda ir prezidentūras pozīcija? Paldies, paldies Lohbīlers kundzei. Tagad Prēdas kungs uz vienu minūti. Mulțumesc mult, domnule președinte, domnule eh, ministru. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ministra kungs, es pateicos jums par jūsu uzrunu. Mēs ar prieku konstatējam, ka prezidentūras prioritāšu starpā ir arī sarunu uzsākšana ar Islandi. Uh, Es gribētu zināt, kādas būs pirmās sadaļas, kuras tiks atvērts sarunās ar Islandi, un arī kādā mērā sabiedriskā domas eh, noskaņojums ir eh, šajā jomā, vai jāsāk ar vienkāršām sadaļām vai ar sarežģītām. Paldies! Tagad vārds. Nākamajai runātājai, eh, Botskurts kundze. Es sēžu šeit. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, ministra kungs. Eh, jūs Ungāriju nu pat aprakstījāt kā valsti, kas ir ļoti pozitīvi noskaņota pret turpmāku paplašināšanos, un jūs cerējāt, ka kaut kas notiks arī sarunās ar Turciju, bet jāņem vērā, ka dalība valsts ir bloķējušas vairākas sarunu nodaļas. Uh, Un, protams, eh, Turcija arī varbūt nav tik draudzīga pagaidām noskaņot, ko jūs varētu darīt, jo šķiet, ka pārāk daudz nodaļu sarunās vairāk nav palicis. Tālāk jūs teicāt, ka Horvātijas iestāja ES eh, uzmundrinās arī citas valstis eh, veikt ciešāku sadarbību Rietumbalkānos, bet kādas ir citu valstu izredzes, piemēram, Serbijas un Bosnijas? Paldies! Grazie, onorevole Bot. Paldies, Botskurts kundzei. Tānaka kungam vārds viena minūte. Paldies priekšsēdētāji un sirsnīgi sveicu ministra kungu. Pirmām kārtām tāds vispārējais jautājums. Man īsti nav skaidrs, kāda ir rotējošās prezidentūras loma un ārlietu ministram paplašināšanās procesos, ņemot vērā, ka pēc Lisabonas līguma mums tagad ir ārējās rīcības dienests un uh, ir augstais pārstāvis. Mēs esam tādā kā pārējais fāzē, un uh, uh jūs tomēr uzrunā kā uh, prezidējošo priekšsēdātāju, bet tomēr kaut kas nav īsti skaidrs. Varbūt jūs varētu paskaidrot, vai. Uh, Kād, kāds ir jūsu postenis salīdzinot uh, ar pārējiem ministriem padomē? Un tālāk runājot par paplašināšanos Rietumu Balkānos, es esmu referents Melnkalnas jautājumā. Jūs zināt, ka būs sarunas starp Belgradu un Prištinu, un nesen uh, Mārtiņa ziņojums uh, tika izstrādāts, kurā ir ļoti nopietni apgalvojumi, apvainojumi uh, Kosovas valdībai par nelegālu tirzniecību un noziedzību, un tas, protams, grauj šīs valdības leģitimitāti. Vai jūs atbalstīsiet to? Un ko jūs varētu teikt? ka jūsu valstī ka jūsu valstī arī ir daudz minoritāšu. Paldies, vārds Paselt kungam uz vienu minūti. Paldies. Man ir trīs ļoti konkrēti jautājumi vai arī piezīmes. Pirmām kārtām vēlējos uzteikt jūs pieeju Horvātijai. Mēs ceram, ka sarunas noslēgsies Ungārijas prezidentūras laikā, lai jau uh, rudenī varētu pieņemt lēmumu un lai dalību valsts pēc tam to varētu ratificēt. Otrām kārtām vēlējos pavaicāt kad varētu uzsākties sarunas ar uh, bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Mēs ceram, ka šīs sarunas arī uzsāksies drīzumā un treškārt. Serbijā uh, tika izteikts uh, spriedums pret Albānijas pilsoņiem no Preševas ielejas un jāņem vērā, ka Ungārijā ir ļoti laba tiesiskā sistēma arī attiecībā uz minoritātēm, tātad varbūt jūs varētu arī rūpīgāk izpētīt attiecīgo situāciju, nu, kas attiec uz mazākumu tautībām tieši Serbijā. Paldies Paselta kungam un tagad Kraisler Dorfler kungs uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, ministra kungs. Es esmu uh, priecīgs par to, ka jūs vēlties ar mums tā veiksmīgi aktīvi sadarboties, un tas patiešām ir nepieciešams. Protams, ir daudz jautājumu, par kuriem ir nepārprotam jādiskutē, un lūdzu nepārprotiet mūs, ja mēs uh, kaut ko arī kritizējam. Es vēlējos pavaicāt, kā jūs vērtējat uh, šo stagnāciju sarunās ar Turciju, eh, vajadzētu vienreiz arī mazināt spriedzi, kas valda starp Turciju un Kipru, un īstenībā ir jau vairāk līgumu, kas ir noslēgti pirms um, ehm, ilgāk laika posma. Paldies Kraislēru Dorferu kungam. Tagad Pēteris kungs, vienu minūtu. Eh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eh, ministrs atkal ir sācis pildīt ministra pienākumus, un es, eh, viņām ir, eh, protams, daudz eh, darāmā runājot par paplašināšanos, bet mm, jāņem vērā arī dažādu institūciju reakciju. Man ir viens konkrēts jautājums vai ir kādi uh, šķēršļi tam, ka sāktu, tiktu atvērta enerģijas sadaļa šajā uh, jūsu prezidentūras laikā? Tokeš kungs, uh, viceprezidents, uh, turpinās debatas. Paldies, priekšsādātāja kungs. Kā Ungārs no Rumānijas. Man ir prieks sveikt Ungārijas prezidentūru, un es domāju, ka jūs varētu pārstāvēt Ungārijas, Ungāra intereses Rumānijā. Domāju, ka te mēs runājam par makro reģionu un tā interesēm visā centrāla Eiropā, un domāju, ka šim jautājumam vajadzētu pastāvīgu vietu darba kārtībā. Manuprāt, mums vajadzētu runāt par reālu un padziļinātu iestāšanos. Un tieši tāpēc viss Rietumu Balkānu process ir ārkārtīgi svarīgs. Un tas ir ļoti būtisks jautājums Austrumu partnerībā, tāpat jārunā par Moldovu un Ukrainu, par to iespējām iestāties Eiropas Savienībā, un mēs gribētu, lai šeit jūs spērtu soļus uh, kopā ar nākošo Polijas prezidentūru. Grazie, honorevole Tökeš. Uh... Eh, Paldies vārds ministru kungam. 19 runātāji ir izteikušies, uzdevuši 25 jautājumus, un jums tagad ir 15 minūtes atbildes sniegšanai, bet nu, tad uzklausīsim jūs teikto. Thank you, Mr. Chairman. I try to be very fast. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Centīšos atbildēt ātri un pēc iespējas īsāk, cik vien tas ir iespējams. Jebkurā gadījumā es uh, nelietošu vairākas valodas, lai atvieglinātu tulkiem darbu. Uh, Fully, uh... Bet uz Ungāru jautājumiem arī atbildēšu angliski. Uh, Salafrankas kungs šķiet minēja jautājumu, ka jā, ir tādas kā pagurums iestājies uh, paplašanāšanās procesā. Iespējams, ka tas varētu būt uh, pārāk maigs novērtējums. Bet tieši tāpēc mēs uh, cenšamies uzsvērt, ka tas ir arī mūsu interesēs pašreizējā situācijā, kad notiek tāda lēna atgūšanās no ekonomiskās krīzes, visi var saprast, ka iekšējā tirgus paplašināšana un vispār tirgu paplašināšana, tāpat arī energo piegādes nodrošināšana un energo drošības eh, nostiprināšana un tāpat arī reģionālās eh, sadarbības uzlabošana, tas viss ir mūsu interesēs. Un tas, manuprāt, ir arguments, kas mums ir jāizmanto saziņā. Un nevis tikai par tādiem teorētiskiem punktiem, lai Eiropa būtu vienota, bet mums ir arī ļoti eh, skaidrs taustāms ekonomiskās intereses. Nemaz nerunājot par mūsu vērtību un principu pārnešanas svarīgumu. Tunisijas gadījumā bija Eh, doma doties uz šo valsti. Reakcija bija tāda, ka varbūt tas būtu pāragri, ņemot vērā tur notiekošo, lai runātu, tur cilvēkiem ir nepieciešams sarunu partners, un acīm redzot, šobrīd vēl nav pilnīgi skaidrs, kurš tas varētu būt. Es gribētu norādīt, ka situācija šobrīd ir eh, pārējais posmā bija cilvēki, kas bija ļoti entuziastiski pāris dienas atpakaļ, viņi runāja par tādu kā saukto jasmīnu revolūciju, bet es tomēr gribētu aicināt uz tādu piesardzīgu pieeju. Mums, protams, ir jāvēro ļoti uzmanīgi tur notiekošais. Cieši jāsako, kādas būs sekas visā reģionā, Eiropas uh, Savienībai šajos procesos, protams, ir tieša ieinteresētība, bet uh, šobrīd domāju, ka jebkādus konkrētus pasākums ir ļoti uzmanīgi jāapsver. Tas, protams, nenozīmē, ka mēs nevaram organizēt un veikt braucienus, uh, kādus darba grupu vai kādus citus braucienus. Es pilnībā piekrītu, ka mums ir jādod signāls, ka mēs vēlamies palīdzēt un ka mēs, eh, ka mūs šī situācija tieši satrauc. Bet domāju, ka šai tēmai vajadzētu ilgāku laiku diskusijām. Un varbūt, ka mēs pat tādā gadījumā nonāktu pie kāda kopīga secinājuma par to, kas būtu darāms pašreizajā situācijā. Un vēlreiz atkārtošu savu argumentu, ka jā, paplašināšanās nav nekāds sloks paplašināšanās ir eh, arī mūsu pašu interesēs. Runājot par strateģiskajām saiknēm. ASV gadījumā mēs eh, vakar pārunājām ar ārējās, ārējot izniecības saistītos jautājumus, un mēs pieskārāmies arī manai mīļākajai tēmai uh, - transatlantiskā ekonomiskā padoma. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums vajadzētu vairāk sadarboties ar ASV. Un, manuprāt, tagad uh, ir tāda vispārēja vienošanās šajā jautājumā. Mēs esam definējuši ASV kā vienu no saviem strateģiskiem partneriem, un dažkārt mēs tos sajaucam ar citiem strateģiskiem partneriem, kas arī ir ļoti svarīgi, bet mēs uzskatām, ka Amerikas Savienotās valsts nav tikai strateģiskais partners, tā ir mūsu dabisks sabiedrotais. Tas nozīmē, ka mums jātīsta arī ekonomiskā dimensija, tāpat arī uh, tiesiskā regulējuma dimensija mūsu attiecībām. Un tas noteikti arī stiprinātu šīs transatlantiskās saiknes. Krievijas eh, jautājums tika minēts eh, jau vakar, ārējās tirzniecības kontekstā. Prezidentūra atbalsta Krievijas iestāju eh, PTO. Šķiet, ka no šīs situācijas iegūtu pilnīgi visas puses, jo uh, Krievija noteikti iegūtu no šīs uh, dalības PTO un tāpat laikā visi noteikumi un, un mm, disciplinārie pasākumi būtu jāievēro un jārespektē visur, visās PTO dalību valstīs. Tālāk jautājums par Albāniju. Es pilnībā piekrītu, ka uh, dzīve pati virzās uz priekšu, tā ir zināma dinamika. Uh, Eiropas parlaments darīja visu labāko un iespējamo, lai samierinātu abas puses. Prezidents Dolkungs un politiskās grupas vadītājs Šulckungs devās uz turieni un šķiet, ka notika ļoti auglīgas un veiksmīgas debats un abas puses. Abām pusēm bija skaidrs, jā, ka bija centieni veikt visu labāko iespējamo uzlabot situāciju, bet tas, diemžēl, pie pozitīva rezultāta nav novedis. Domāju, ka mums ir jābūt aktīviem arī šai sakarībā, bet viena lieta mēs nevaram izdarīt, mēs nevaram neko uzspiest. Mēs nevaram uzspiest kādu rīcību. Mums, protams, ir jāaicina, jāveicina, ir jāskaidro, ka, ja viņi turpinās kā līdz šim, tad viņi zaudēs šo Eiropas perspektīvu ļoti tālā nākotnē uz priekšu un cerams, ka viņi sapratīs šo signālu. Mums tāpat vajadzētu palīdzēt Albānijas cilvēkiem, kas to ir pelnījuši. Es negribētu darīt sekojošo, negribētu nostāties kādā pusē šajā nepārtrauktajā politiskajā cīņā, kas notiek Albānijā. Man ir sajūta, ka varbūt daži no jums gribētu, lai mēs nostātos vienā vai otrā pusē, bet uh, tieši to es nevaru darīt. Ne tikai tāpēc, ka, ka tāda ir mana loma, bet eh, domāju, ka tas nebūtu arī īpaši noderīgi. Protams, pamata noteikumus ir jāievēro visām pusēm. Starp citu, eh, tagad ir uzsāktas izmeklēšanas par eh, sagatavošanos, kas notika tieši demonstrāciju laikā. Eh, demonstrācijas joprojām tiek plānotas, un eh, viens no argumentiem ir tāds, ka labi, mēs lūdzam neorganizēt milzīgas demonstrācijas un gājienus, jo tas varbūt nebūtu tas noderīgākais, labākais, tas varētu nemīkstināt spiedienu, gluži otrādi palielināt šo spriedzi. Tāpēc mums ir jābūt aktīviem, bet tāpat laikā ir eh, jāsaprot, kādas ir robežas. Par Kosovu runājot, vīzu dialogs ir tāds spēcīgs uzskats, ka Kosova nevar palikt kā tāds melnais caurums. Tāpat laikā jūs labi zinat, ka, saka tā pieklājīgāk, nav tāds vispārējais entuziasms vīzu liberācija, um, atbrīvošanai no vīzām attiecībā uz Kosovu. Kosovai tātad ir jānodrošina atbilstības zināmiem pamata nosacījumiem, bet nekāds progress uh, apakaļ uzņemšanas jomā, piemēram, nav noticis. Tāpat ir zināmas bažas par uh, reintegrācijas jautājumiem. Tātad kopumā tas uh, saglabājas kā viens no mērķiem, bet, kā es teicu, dažas pamata kritērijas tomēr no sākuma ir jāievēro. Nākošais jautājums par līdzekļu izlietojumu. Ar visu pienācīgo cieņu. Jāsaka, ka. ka tas nav vispār jau lietu padomes kompetencē. Tas ir jautājums, kas jāuzdod ārējās darbības dienestam un konkrētāk. Domāju, ka Mums vajadzētu būt uzmanīgiem, izsakot paziņojums, ka mēs esam tikai maksātājs un nepiedalāmies procesos. Es domāju, ka mēs arī piedalāmies procesos tuvējos austrumos. Vismaz tāds ir mūsu mērķis. Un kā locekļi ārlietu padomē, vismaz man ir tāds viedoklis, ka mūsu, ka Eiropas Savienības loma un sniegums un uh, ir jāstiprina arī sadarbībā ar tuvējiem austrumiem. Edvard, jūs atsaucāties uz uh, tādu lielu, svarīgu jautājumu, kas ir Albānija. Jā, atkal man jāpiekrīt, ka ir nepieciešams dot tādu vispārēju kopīgu signālu. Par zināmiem aspektiem jau es izteicos iepriekš un varu tikai piekrist, ka mēs koordinējam savus eh, dotos signālus un tāpat arī veicamo darbību. Tas ir mūsu kopīgās interesēs un, protams, tas ir ļoti cieši saistīts ar to, ko mēs sākotnēji pārunājām, un tas ir paplašināšanās. Atkal un atkal es saskaros ar jautājumu, kas ir ārlietu padome un kas ir vispārējo jautājumu padome, un kas ir kas, piemēram, Peru un Kolumbija, Šie jautājumi tika pārunāti vakar ārlietu padomē. Es saņēmu jautājumu par šo tēmu. Tātad. Kā jūs zināt, situācija nav īpaši vienkārša, jo tad, kad tiek aplūkot izniecības politika, tad uh, ārējo lietu padome vada parastrotējošā prezidentūra, kamēr tāpat laikā ārlietas kopumā tās eh, šīs sanāksmes vada augstais eh, pārstāvis. Un tagad nonāku pie viena ļoti fundamentāli svarīga jautājuma. Tika izteikts lūgums izskaidrot manu lomu, kāda ir eh, tātad rotējošās prezidentūras loma. Ārējās rīcības jomā. Domāju, ka tā nebūtu nav tik neskaidra joma, bet eh, varu piekrist, ka tas ir jautājums, kas ir jānoskaidro, jāizgaismo. Manuprāt, tas ir izskaidrots, tas ir prasījis zināmu laiku, bet mm, pāris uh, komentāri. Paplašināšanās ietilps vispārējā lietu padomas ziņā, tāpat laikā mēs gribam stiprināt vispārējā lietu padomu. Un tai vajadzētu būt aktīvākai, attiecībā uz horizontāliem jautājumiem gan uh, sagatavojoties Eiropadoms sanāksmēm, gan arī veicot uh, darbu pēc uh, tam, kad Eiropadoma ir pieņēmusi kādus konkrētus lēmumus. No otras puses, ārlietas, ārlietu padomi vada, kā jau es teicu, kopš Lisbonas līguma stāšanās spēkā augstais pārstāvis un nevis rotējošās prezidentūras ārlietu ministrs. Tātad par šo jautājumu, vai uh, svarīgāks par uh, līdzīgajiem vai pirmais līdzīgo vidū, tur es nevaru teikt. Mums var lūgt vai prasīt, vai mūs var aicināt veikt kāds īpašs pienākumus, un tas ir arī aizstāšanas jautājums, un tas jau arī iepriekš ir noticis, arī agrāk Eh, gadījās, ka augstais pārstāvis lūdza vienu no trio pārstāvjiem veikt kādu konkrētu funkciju vai veikt kādu darbu ārlietu padomē, un to mēs esam gatavi darīt arī nākotnē. Bet pavisam stingri runājot par ārlietu jautājumiem, man nav tiesību izteikties uh, augstā pārstāvi vietā ja vien es neesmu aicināts viņu aizstāt, bet tas nav šis gadījums. Tātad man ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgam, izsakot komentārus vai paužot viedokļus ārlietu padomes vārdā, kuru es nevadu. Es neesmu tās priekšsēdētājs. Atgriežoties pie jautājumu saraksta. Jautājums par plašsaziņu līdzekļu likumu. Un uh, runāšu tagad kā Ungārijas pārstāvis. Es jau pirms pāris nedēļām ieteicu tiem, kas grib izteikt kādus spriedumus par jebkuru tiesību aktu, lai viņi vispirms izlasa to un izanalizē. Otrais, otrā lieta, kas ir ļoti pozitīva, ir tāda, ka Eiropas komisija izlasīja šo tiesību aktu un izanalizēja to, uh, un nonāca pie dažiem uh, ļoti būtiskiem secinājumiem. Tātad man, man otra prasība būtu tāda, ka jebkurš, kas vēlas izteikt kādu spriedumu, viedokli par šo likumu, vai arī runāt plašākā kontekstā, izteikties par kādām pamatvērtībām, brīvībām, demokrātiju un tam līdzīgām lietām, kā tam vajadzētu iepazīties arī ar komisārs Krūzes vēstuli. Tas būtu ļoti noderīgs uh, paliek dokuments. Lai saprastu, cik pa kādām pamatvērtībām šeit ir runa. Šajā vēstulē ir lūgts sniegt zināmas garantijas, lai nodrošinātu tieši tās eh, minētās vērtības un principus, un no, kā Ungārijas pārstāvis varu teikt, ka mēs noteikti sniegsim, dosim šīs garantijas, lai situācija tiktu pilnīgi izskaidrota, neskatoties uz jebkādiem pārpratumiem un kropļojumiem un eh, jebkādām kaislīgām politiskām debatēm. Jo šis jautājums tika pakļauts eh, tādām ļoti karstām kustabanīm. Tālāk Eiropas Savienība un Ķīna. Te varbūt man vajadzētu atsaukties uz to, ko es teicu par eh, kompetenču nodalīšana uh, starp augsto pārstāvu un ārlietu padomi. Un vispārējo lietu padomi. Runājot par embargo, es domāju, ka tas ir dalību valstu kompetences jautājums. Dalību valstis to pārunā laiku pa laikam un uh, Līdz šim dalībvalsts ir nonākušas pie kopīgas pozīcijas, pie, vienīgie, pie vienotiem secinājumiem, kas arī ir pašreizējā pozīcija Eiropas uh, Savienībā. Īslanda sadaļas, kādas atvērtas, uh, sadaļas ir atvērtas vai tiks atvērtas. Parasti mēs sākam ar uh, vienkāršākajām sadaļām un pārējām pie sarežģītākajām. Islanda ir īpašs gadījums, kā es teicu, Eiropas ekonomiskā zona. Es neko neparadu šeit, neizsaku nekādas prognozes, neko nevajag uztvert kā pabeigt. Varētu būt doma, ka dažas uh, sadaļas varētu atvērt un aizvērt burtiski vienlaicīgi, jo visi kritēriji faktiski ir izpildīti, un kritēriji, kā es teicu, ir jau nodrošināti. Tā tad mums nevajadzētu atkal sākt visu šo sadaļu pārskatīšanu. Kā jau es teicu, var gadīties, ka šo sadaļu atver un aizver tūliņ nekavējoties, un tas varētu būt ļoti liels stimuls virzībai uz priekš šīm uh, procesam. Un pārējai pie sarežģītākām uh, sadaļām, kurām iespējams būs nepieciešama delikātāka pieeja. Serbijas un Kosovas sarunas. Mēs esam aicinājuši abas puses, un uh, augstā pārstāva veica vairākus uh, pasākumus šai sakarībā, lai šīs sarunas tiktu uzsāktas pēc iespējas ātrāk. Es arī gribētu paust savu personīgo viedokli un paust nožēlu, ka šīs sarunas nav uzsāktas. Negribu vainot nevienu no pusēm fakts ir tāds, ka sarunas nav uzsāktas un doma tomēr vienmēr tāda ir bijusi, un to arī mēs esam centušies ieteikt abām pusēm. Tātad, ka vajadzētu sākt ar visa vienkāršākajiem tehniskajiem jautājumiem, problēmām, kas pilnīgi nav saistīti ar, teiksim, status jautājumiem, bet kas varētu būt ārkārtīgi svarīgi iedzīvotājiem, kas tur dzīvo un kuri uh, ikdienā saskaras ar šīm problēmām, vai nu telekomunikāciju jomā, vai tie būtu pamatdrošības jautājumi, vai kādi citi. Tātad vēlreiz gribētu paust uh, mūsu nolūku, aicināt abas puses sākt uh, šīs sarunas. Uh, as, uh, uh, uh Tātad pēc iespējas ātrāk. Well, Turkey of... Turcija Turcijas jautājums tika minēts, to minēja vairāk kolēģi. Ir trīs uh, sadaļas teorētiski, kuras varētu atvērt. Viena ir enerģētika, uh, valsts pasūtījums un uh, sociālās lietas, sociālie jautājumi. Jebkuru no šīm sadaļām varētu atvērt, bet, acīm redzot, ir zināmas grūtības ar kritēriju izpildi. Tāpēc es nevaru solīt, ka jebkura no šīm trim sadaļām tiks atvērta, bet varu paust apņemšanos, ka mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos. Mēs izmantosim visus līdzekļus, lai vismaz viena no šīm sadaļām tiktu atvērta. Es saprotu, ka man ir jābeidz sava uzstāšanās, bet vēl tomēr daži pēdējie vārdi. Esmu ļoti pateicīgs uh, Laslo Lukašam, ka viņš pieminēja Dan Donovas stratēģiju. Kāpēc? Tāpēc, ka Donovas stratēģija ir vislabākais simbols tam, cik Eiropas Savienība ir ietveroša. Tā ir ne tikai paplašināšanās, bet mēs runājam arī par makro reģionālo stratēģiju, jo tā ietver ļoti daudzas jomas un tā aptver 14 valstis, 8 no tām ir dalībvalstis un 6 nav dalībvalstis. Un tas jau pats par sevi ir ļoti spēcīgs signāls, ka uh, ka mēs negribam būvēt nekādas sienas starp dalību valstīm un nedalību valstīm. Un šeit izpauž šī makroekonomiskā stratēģija, kas tāpat laikā ir kā simbols, es ceru, ļoti tādai pilnvērtīgai reģionālajai sadarbībai. Nav vairs laika runāt par austrumu sadarbību, partnersadarbību. Es tikai varu solīt, ka ja jūs mani aicināsiet, es noteikti ieradīšos, tikšos ar jums un uh, Eh, labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem un eh, uzņemšu arī spēcīgāku kritiku, ko arī esmu saņēmis. Pateicos visiem, pateicos par labiem vēlējumiem un gribētu vēlreiz eh, paust savu vēlmi un nolūku sadarboties ar jums pēc iespējas ciešāk un auglīgāk. Paldies! Grazie, signor Ministro. Paldies ministra kungam. Esam noslēguši debats. Un es domāju, ka mēs visi pierādījām savu apņēmību turpināt diskusijas ar jums. Ar lielu gandarījumu uzklausījām jūs un Eh, ministrs, kas ir eh, noskaņots uz tik izcilu sadarbību un eh, arī cilvēks ar tādu mierīgu raksturu, patiešām mums ir ļoti patīkams partners. Un gaidā, gaidīsim jūs noteikti atpakaļ nākamo sešu mēnešu laikā. Tagad būs neliels pārtlai, pārtraukums, lai komisārkungs varētu apsēsties savā vietā, un tad nekavējoties ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta. Kolēģi, please, uh, sit down. We... Dargie kolēģi, mums jāķers pie darba, jo komisāra kungs jau ir ieradies. Do anche il benvenuto oltre. Mums rīcībā nav pārāk daudz laika, tādēļ rīkosimies aktīvi. Vēlējos mūsu vidū sveikt eh, Fūles kungu, mūsu draugu. Viņš jau mūsu komitejā ierodas ne pirmo reizi. Viņš arī ir eh, sadarbojies ar mums vairāku delegāciju ietvaros un šeit pārst ir arī delegācijas pārstāvji. Tagad mēs ar Fūles kungu runāsim par kaimiņu attiecību politikas pārskatīšanu. Un Šodien īstenībā mūsu darba kārtībā ir nevien uh, vairāk tādi saistoši temati, bet uh, e, Fildas kungs, mēs nevien jūs uzklausīsim, bet jūs varēsiet uzklausīt arī Dāvida un Šīrieča kunga viedokļus. Viņi ir izstrādājuši vairākas rezolūcijas par šiem jautājumiem, līdz ar to šī būs tāda savstarpēja viedokļu apmaiņa. Tas nodrošinās pēc iespējas labāku atgrieznisko saikni. 26. oktobrī jūs mums teicāt, ka tiek strādāts pie kaimiņa attiecību politikas uh, attīstīšanas, un tagad uh, mums ir radusies jauna iespēja uzklausīt no jums tādu detalizētāku stāstu. Es nevēlos tagad uh, pārāk gari runāt, Tādēļ došu vārdu jums, lai jūs varētu pastāstīt uh, mums, kāds ir jūsu skatījums uz šīm lietām. Es jūs lūgtu būt pēc iespējas lakoniskākam, lai mūsu deputāti, sevišķi referenti, kur pilnīgi deg nepacietībā ar jums apspriež šos jautājumus, arī varētu izteikties. Paldies! Tagad dod vārdu jums. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, dārgie kolēģi un draugi. Man patiešām ir. Uh, neizsakāms gandarījums šodien uzstāties jūsu komitejas priekšā. Esmu ieradies uz otro viedokļu apmaiņu par kaimiņu attiecību politikas pārskatīšanu. Pēdējo reizi mēs nu dienu tikāmies 26. oktobrī un jau toreiz uh, paudu jums savas domas. Uzklausot Pirms uzklausu jūsu izteikumus, eh, sākumā vēlējos jūs iepazīstināt ar eh, galvenajiem akcentiem, kas ir izkristalizējušies veicot EKP eh, e pārskatīšanu. Mēs, protams, esam tikušies arī ar dalībvalstu pārstāvjiem un citām interesētajām pusēm. Vispārīgais ilgtermiņa skatījums uz EKP noteikti ir jāilustrē detalizētāk, un mums arī ir jānosaka konkrēti mērķi tuvākai tālākai nākotnē. Un trešām kārtām, protams, jāapspriež um, eh, mūsu rīcībā esošie instrumenti un resursi, kas ir nepieciešami mērķu sasniegšanai. Tagad uh, varbūt sniegšu tā detalizētāk izklāst par atsevišķiem punktiem. Uh, Runājot par pārskatīšanu, mēs esam vienojušies par uh, kopīgu režīmu attiecībā uz kaimiņu valstīm, jāņem vērā, ka tā ir tāda zona, kuras ietvaros mēs varam sadarboties, un, protams, ir jāpievērš arī ekonomiskās integrācijas detaļām. E, ekonomiskā integrācijai ir jābūt pēc iespējas dziļākai. Mūsu partneri uh, vēlējās uh, uh, runāt par ieguvumiem, bet mēs uh, tomēr vēlējāmies vairāk uzmanības pievērst centiemiem reformu jomā runāt par demokrātiju, cilvēktiesībām un tiesiskas valsts principiem. Īstenībā tie atrodas mūsu politikas pašā kodolā. Nestoties uz to, uz kur pus mēs raugāmies, vai uz austrumiem, vai uz rietumiem, mums ir jānāk par kopīgiem mērķiem. Mums, protams, ir jāatbalsta mūsu partneri viņu centienos uh, veikt reformas, kas varētu palīdzēt uh, izveidot tādu labvēlīgāku klimatu. Ilgākā laika posmā um, e uh, EKP ir jādomā arī par šo valstu iestāju Eiropas ekonomiskajā zonā. Tā ir pietiekami ambicioza struktūra, ko mēs izveidojam kopīgi ar partneriem, kas atrodas jau tādā tālākā attīstības posmā. Uh, Pateicoties šīm struktūrām, mūsu partneri varēs pieņemt politiskos lēmumus ātrāk un efektīvāk. Un to ir iespējams veikt, eh, runājot eh, gan par sociālo, gan par ekonomisko plāksni. Vēl kāds būtisks jautājums ir tas, kā mūsu partneru izstrādātās ilgtermiņa stratēģijas varētu labāk saskaņot ar mūsu stratēģiju. Ja tiek runāts par ambiciozākiem piedāvājumiem, mēs neizbēgami nonākam pie diferenciācijas jautājumu. Abi ziņojumi norāda uz to, ka ir nepieciešama šāda di diferenciācija, un es šeit atsaucos uz Šivieča kunga izteikumiem godājamais referents runā par uh, esošo sadarbības saišu izkopšanu un to, eh, kā šo saišu spēcināšana varētu nākt par labu abām pusēm. More for more. And how would you see this being done? Protams, eh, visi šie centieni ir eh, jāpārvērš konkrētā rīcībā un jāmēģina iedzīvināt politikas vadlīnijās. Es, protams, ļoti augstu vērtēšu jūsu jautājums par pārvaldību, par ekonomisko integrāciju un arī mobilitāti. Ja mēs runājam par uh, pārvaldību un administrāciju, kā spēcināt cilvēktiesību dialogu, kā padziļināt to, lai mūsu, lai šo valstu veiktie centieni atbilstu Eiropas padomes un ANO izvirzītiem principiem, kā efektīvāk cīnīties pret korupciju, kā mēs varam labāk sazināties ar pilsonisko sabiedrību. Protams, mums ir arī jārēģē uz konflikts situācijām, jāuzklaus savu partneru prasības. Eiropas Savienībai ir jābūt eh, varbūt tādai aktīvākai, eh, veicinot cilvēktiesību ievērošanu. Ja mēs runājam par ekonomisko integrāciju, ir jāpadomā par brīvās tirzniecības zonas paplašināšanu, un tas ir nozīmīgi gan mūsu austrumu, gan dienvidu kaimiņiem. Jāpadomā par šī instrumenta turpmāku noslīpēšanu, lai to būtu vieglāk izmantot un lai tas nestu cerētos augļus. Tālāk par mobilitāti kā izveidot tādu pieeju, no kuras ieguvēji būtu pilnīgi visi, runājot gan par mobilitāti, gan par drošību. Mums jāpadomā par mūsu partneru vajadzībām un prasībām. Jāpadomā arī par tālāk progresa garantēšanu vīzu režīmu uzlabošanā. Ir jau uh, tādi partneri, kas ir ļoti ambiciozi un kuriem varbūt varētu piedāvāt vairāk privilēģijas. Jāpadomā arī par darba spēka mobilitāti Ir jāpadomā, protams, arī par uh, atbilstošiem instrumentiem un to finansiālo segumu. Vārdi ir jāpārvērš darbos. Tas ir jautājums, kas ir uh, ļoti karsts, tāds kā karsts kartupēls daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs, bet mēs nevaram izvairīties no tā apspriešanas. Mums ir uh, nākamais finanšu plāns jāpaudzē ar pietiekam lieliem resursiem. Uh, Es patiešām ar gandarījumu abos ziņojumos lasīju tās rindiņas, kur tiek runāts par uh, lielāku finansiālo segumu dažādiem ambicioziem projektiem. Mēs, protams, augstu vērtēsim jūs priekšlikums nevien par finansējumu, bet arī par a, eh, labāku rezulta, rezultivitāti sniedzot atbalstu kaimiņu valstīm. Priekšsēdētāji kungs, varbūt dažus vārdus uh, bildīšu par ministru konferenci, kas tiek plānota nākam nedēļa. Ņemot vērā gūto pieredzi, visu reģionu ārlietu ministru tikšanās, protams, nav pats vieglākais uzdevums, bet uh, tas ir nepieciešams pasākums. Uh, Mūsu dienvidu kaimiņi teica, ka viņi nevarēs ierasties uz šo tikšanos, jo viņiem ir jādodas uz konferenci Katarā, kur tiks eh, apspriesti Austrum Jeruzalems jautājumi. Protams, nestoties uz to, mēs vēlamies, lai konference gūtu panākumus, tādēļ mēs esam to atcēluši. Protams, viedokļa apmaiņa turpināsies tikpat aktīvi kā līdz šim. Konferences atcelšana mūs no tā neatturēs un ar secinājumiem esam nākuši, paredzējuši nāk klajā 20. aprīlī. Es esmu gatavs uzklausīt jūsu viedokli, zinu, ka uh, ir jūsu rindās strādājuši divi referenti un. Uh, esmu gatavs uzklausīt gan viņus, gan arī pārējos deputātus un ļoti rūpīgi klausīšos eh, jūsu viedokļos, kā arī ar nepacietību gaidīšu tās rezolūcijas, ko esat paredzējuši izstrādāt nākotnē. Un, protams, šie ambiciozie priekšlikumi ir jāpaudzē ar konkrētu politisko rīcību. Un tagad uh, uzklausīšu deputātus. Paldies, komisāra kungs, turpina priekšsēdētājs. Paldies par jūsu uzrunu. Mēs jau neviena jūs uzklausīsim. Cerams, ka mēs jau šodien varēsim jums piedāvāt labus priekšlikumus, runājot par kaimiņa attiecību politikas konkrētām vadlīnijām. It sevišķi šeit runāja par austrumu dimensiju. Pirmajam došu vārdu Šīvieči kungam, kurš ir viens no referentiem. Es saprotu, ka apspriežamais temats ir ļoti plašs un apjomīgs, bet lūdzu nerunājiet ilgāk par divām minūtēm, jo mēs vēlamies uh, organizēt tādas pietiekam plašas debatas. Lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs, paldies um, komisāra kungs. Jūsu ievadruna bija ļoti detalizēta. Un kā parasti, jūs um, runājāt ļoti strukturētā veidā, un tas uh, ļāva jūsu teikto labāk uztvērt. Ziņojuma projekts ir balstīts uz uh, tādu loģisku metodi un Viņš pats minēja trīs tematiskos lokus, un tos šodien arī tā pamatīgāk, detalizētāk ieskicēja. Mēs eh, sadarbojāmies ar ēnu referentiem no citām politiskajām grupām, un pateicoties jūsu uh, ļoti loģiskajam tematu izklāstam, mūsu uzdevums tagad ir vieglāks. Kaimiņa attiecību politika tika formulēta jau 2004. gadā. Atcerēsimies, ka 2004. gadā bija tāds uh, ļoti iespaidīgs Eiropas Savienības paplašināšanās vilnis, un tās valstis, kas tobrīd vēl neiestājās Eiropas Savienībā, pateicoties kaimiņu attiecību politikas stratēģijai, varēja cerēt uz iestāšanos vēlāk vai varēja cerēt uz tādām ciešākām saiknēm ar ES. Jaņem vērā, ka pasaule un tās vaipsti mainās ļoti ātri un tagad septiņu gadu laikā esam piedzīvojuši milzīgas pārmaiņas, bet esam atskārtuši, ka kaimiņu attiecību politika mums ir nepieciešama, ka mums ir nepieciešams šī šīs partneru attiecības. Septiņu gadu laikā, sadarbojoties ar austrumu uh, kaimiņiem, mēs piedzīvojam ļoti dramatiskas pārmaiņas, gan patīkamas, proti demokrātijas principu iedzīvināšanu Ukrainā, bet no otras puses uh, situācija neattīstījās tik eh, patīkami Baltkrievijā. Bija, protams, eh, arī tādas cerīgas reformas un eh, aktivitātes, kas mūsos viesa tādu pašpaļāvību, bet, protams, daudz kas norisinājās arī tādā nepatīkamā veidā. Tālāk runājot par Āfriku, par Magrebu valstīm. Mēs redzam, ka siena pamazām grūst, bija tā, uzbūvēti mūri, lai aiz, aizsargātu geogrāfisko integritāti, bet tagad šie mūri krīt. Un mums ir jādomā arī par jauniem izaicinājumiem, par to, kas notiek Ukrainā un Moldovā. Tādēļ uh, uz mūsu pleciem gulstus patiešām ļoti smags atbildības sloks. Mums ir jābūt gan drosmīgiem, gan atbildības pilniem. Tas veistījums, ko mēs paužam, ir jāuztver nevien valstu vadītājiem, bet arī tautām. Protams, es tagad nevaru apspriest visu to, kas ir rakstīts ziņojuma priekšlikumā, bet Kaimiņa attiecību politika ir jāizkopīja tālāk. Mēs vēlamies, lai tā būtu kopīga integrēta politika, kas attiektos gan uz austrumiem, gan uz dienvidiem, jo problēmas, ar ko cīnās šie reģioni, bieži vien ir ļoti līdzīga rakstura - cilvēktiesības, uh, Demokrātija, brīvība, sabiedrības bieži vien ir ļoti atšķirīgas, bet problēmas, ar kurām tās cīnās, bieži vien uh, nesā viens un tos pašus vaipstus. Ko mēs piedāvājam? šeit ir iekļauts vairākas novitātes, proti mums vajadzētu mēģināt izveidot tiešus kontaktus ar sabiedrību šajās valstīs, ar jauniešiem, zinātniekiem, žurnālistiem. Uh, lai mēs varētu savas vērtības uh, viņiem piedāvāt pēc iespējas skaidrākā veidā, skaidrākā valodā, lai viņi tās vieglāk varētu pārņemt, lai viņi varētu izmantot arī mūsu apkopoto mantojumu. Runājot par vīzu režīmu, Es domāju, šīs vīzas ir kaut kas apkaunojošs, un tās ir tāds šķērslis, kas mums ir jāiznīcina visiem kopīgi, lai mēs varētu sarunāties ar um, iedzīvotājiem vienā acu augstumā, lai starp mums nestāvētu siena. Komisāra kungs, jūs minējāt arī finansējumu. Mums pašiem ir jāapzinās, cik daudz naudas mēs vēlamies iztērēt. Jā, tagad mēs piedzīvojam krīzi, bet no finansējuma jautājuma mēs nevaram izvairīties. Vēl viens jautājums tūliņ beigšu savu stāšanos. Ir arī jāsaprot, kādēļ šīs valstis vēlas kļūt par ES dalību valstīm, un uh, mums viņām arī ir jāpiedāvā dalību valsts status, jo īstenībā bez šādas skaidras perspektīvas, bez šāda solījuma valstīm varbūt uh, nav tās deksmes veikt visas nepieciešamās reformas. Tā tad uh, šī iestāja varētu būt tāds kā apbalvojums uh, pēc uh, visiem pūliņiem, ko valsts ir veikušas. Tālāk par Euronest runājot, mēs vēlējāmies diskusijās iesaistīt Euronest, sākotnēji tas neizdevās, mēs vēlējāmies, lai šis uh, institūts uh, šī struktūra tiktu izveidota, jo tas noteikti mūsu darbu atvieglotu. Vēlējos pateikties ēnu referentiem, esmu ar viņiem jau divreiz ticies, vēlējos parunāties, komis, vēlējos pateikties komisijas dienestiem, kas sniedza ļoti lielu atspaidu. Un īstenībā mēs esam pašā ceļa sākumā. Šodien mēs esam piedāvājuši tādu ziņojumu projekta uzmetumu. Tas ir tikai pats sākums, bet tas noteikti sniegs atspaidu arī komisāra kungam, turpinot viņa darbu pie kaimiņa attiecību politikas pārskatīšanas. Paldies, paldies Šīviča kungam. Tagad došu vārdu Salafrankas kungam. Viņš runās otra referenta, Davīda kunga vārdā, kas ir sagatavojis rezolūcijas priekšlikumu par Eiropas kaimiņa attiecību politikas pārskatīšanu tieši dienvidu dimensijas ietvaros. Diemžēl Davida kungs jau ir devies prom, tādēļ Salafranks kungs izteiksies viņa vietā un viņš runās arī kā tautas partijas grupas koordinators. Un viņš arī runās par to, ko ir teicis Šivičkungs. Jums ir septiņas minūtes, bet ne sekundu vairāk. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos iekļauties man atvēlētajā laikā. Jā, David kungs, diemžēl, ir slims, un viņa ārsts teica, pero está en otra reunión de la Comisión Konstitucionālā. Ja viņam nebūtu vēlams tagad uh, ierasties darbā, tādēļ um, es varu tagad uzstāties viņa vietā. Es darbojos arī Konstitucionālo lietu komitejā, un es uh, tagad uh, pārstāvēšu gan Davīda kungu, gan vienu kolēģi, kas ir ēnu referents. Abu deputātu vārdā es vēlējos pateikties Fils kungam par to, ka jūs esat tik aktīvi sadarbojies gan ar parlamentu, gan ar dalību valstīm, gan arī ar trešajām valstīm, ar kurām sadarbojamies kaimiņu attiecību politikas ietvaros. Ēnu referenti ir strādājuši roku rokā, lai varētu garantēt to, ka mūsu stratēģija kaimiņu attiecību politikā ir vienota un homogēna. Mēs runājam par uh, arī diezgan specifiskiem mērķiem, runājot par parāku prakses apmaiņu, mērķiem, par to, ka ir jānosprauž tādi mērķi, kas ir sasniedzami. Tikai tā varēs panākt progresu. Protams, ir uh, jāizgaismo arī tās vērtības, kas ir mūsu līgumu pamatā. Mums ir jācenš šīs valstis iedvesmot, eh, pārņemt mums piemītošās vērtības, lai tās varētu labāk eh, veikt visus nepieciešamos darbus. Ir jāuzlabo sadarbība starp ES un kaimiņu valstīm. Ja mēs runājam tieši par dienvidu dimensiju, Davīda kungs es viņam šajā ziņā varu pilnīgi piekrist, apgalvo, ka mums ir jāpievērš vairāk uzmanības uh, vidusjūras reģiona savienībai. Ir nu dien žēl, ka šī tikšanās nevarēja notikt. Davīda kungs saka, ka savā ziņojumā viņš nerunā par valstīm. Īstenībā šeit vajadzētu labāk eh, pievērsties tādai globālai stratēģijai, nevajadzētu runāt par atsevišķām valstīm. Tajā pašā laikā Davīda kungs ļoti skaidri uzsvēra to, ka viņš atbalsta tās rezolūcijas, kur tiek runāts par eh, kristiešu vajāšanu atsevišķās valstīs. Viņš vēlas, lai eh, šis jautājums noteikti tiktu iekļauts arī citos strateģiskajos dokumentos, kas runā par attiecībām ar kaimiņu valstīm. Par eh, Tunisiju mēs Uh, balsosim aprīlī, tādēļ Davida kungs atsauci uz Tunisiju nav iekļāvis savā ziņojumā, jo viņš paredz šeit tik ātru notikumu attīstību, kurai praktiski nav iespējams izsekot, tādēļ ir jāpagaida uh, varbūt vēlāks laika posms, lai šādu atsauci iekļautu tekstā. Tālāk runājot par konkrētiem punktiem, 18. punktā ir minēts uh, budžeta paaugstinājums, budžeta palielināšana, un tas ir nozīmīgs instruments, lai piedāvātu konkrētus mm, stimulus. Protams, vajadzētu domāt arī par konkrētiem priekšnosacījumiem, ko mēs izvirzam kaimiņu valstīm, runājot par budžeta caurskatāmību, budžeta kontroli un arī zemu korupcijas līmeni. resursu izmantošanai ir jābūt caurskatāmai un atbilstošai, ja mēs runājam par konkrētu finansējumu piešķiršanu šīm valstīm kaimiņa attiecību politikas jomā. Protams, ir jāpiedāvā arī konkrēti risinājumi, lai varētu um, beidzot novērst iesaldētos konfliktus. Jāņem vērā, ka arī tādi neformāli kontakti varētu palīdzēt virzīties uz priekšu un ļaut beidzot atrisināt uh, šos iesaldētos konfliktus. Kaimiņa attiecība politikas princips noteikti ir jāizmanto arī mūsu pārstāvju uz vietas, var uh, izkopt ciešāks konflikt, kontaktus. Mēs par to jau runājām šorīt, kad bija ieradies Abedbāra kungs un uh, Es vēlējos pateikties Fūles kungam par viņu veikto darbu. Mēs esam gatavi sadarboties arī ar citiem kolēģiem, lai uzmanīgi uzklausītu visus tos ieteikumus, ko varēs tu šodien debatēs dzirdēt. Paldies! Paldies Sala Frankas kungam un tagad došu vārdu Pasku kungam uz divām minūtēm. And, uh, like to... Paldies! Es arī vēlētos uh, atzīmēt šo faktu, ka jūs uh, esat vienmēr gatavs ar mums sadarboties, un mums tiešām ir tāda parauga sadarbība, un ceru, ka šī situācija nākotnē nemainīsies. Līdz ar to mēs uh, varēsim jūs izmantot vēl biežāk. Es gribētu norādīt, ka uh, par situāciju Tunisijā. Izrādījās, ka tauta uzskatīja šo režīmu par korumpētu un uh, no tā atbrīvojās, bet šeit parlamentā es neko tādu nebiju dzirdējis par šo situāciju no Eiropas Savienības puses, un tagad es lasu presē, uh, ka ir bijuši nopludināti slepeni dokumenti arī par palestīniešu pašvārvaldi, kam mēs piešķiram lielu finansējumu, un man ļoti nepatiktu piedzīvot vien, vienu dienu, kā izrādītos, ka arī šajā gadījumā mēs esam kļūdījušies. Bet katrā ziņā tuvējo austrumu mieru sarunas ir uh, apstājušās, uh, ko mēs no Eiropas Savienības varētu darīt, lai atbloķētu situāciju, kā mums nostāties šajā situācijā, uh, runājot par sarunām un, ja līgums, kas joprojām nav noslēgts, uh, ja tas tiktu noslēgts, vai tad situācija būtu labāka vai sliktāka attiecībā uz mūsu eh, iesaistīšanos konflikta noregulēšanā. Paldies, Pasku kungs. Tālāk Brantners kundzei vārds pavisam īsi jautājumu, Filas kungs. Esmu šeit. Tātad gribētu runāt par divām lietām. Jūs uh, runājāt par civilo pilsonisko sabiedrību un demokrātijas atbalstu. Tiešām es piekrītu, ka mums ir nepieciešams vairāk finansējumu Eiropas Savienības uh, demokrātijas un uh, cilvēktiesību instrumentam. Uh, bet mums ir jāatbalsta demokrātija un attīstība Ziemeļāfrikā to apliecina. Uh, Mums tiešām laikam vajadzētu prasīt lielāku finansējumu šim jautājumam un samazināt finansējumu citiem jautājumiem. Mums jāsaprot, ka vispār lielāku finansējumu visam mēs eh, neseņemsim, bet mums ir jāpārskata prioritātes un tā varētu būt viena no prioritātēm. Es nezinu, vai vajag vairāk prasīt un samazināt citām prioritātēm un tad. Uh, varbūt vajadzētu samazināt uh, tiešo budžeta atbalstu, kā tas ir uh, dažās centrālā Azijas valstīs, kur nav konkrētu projektu, bet vispār ir atbalsts un nav nodrošināta nevalstiska organizācija kontrole, jo uh, citādi mums vajadzētu vēl finansēt organizācijas, kas kontrolē naudas izlietojumu. Paldies, Brantners kundzei, nākošais. Runātājs ir zāles kungs. Paldies, kolēģi. Es uh, gribētu komentēt uh, kolēģa Šīvēcu Kekto un pēc tam uzdošu jautājumu arī komisāram. Es negribu uh, pielīst ziņotājam, bet gribu teikt, ka viņš ir tiešām ļoti pamatot un labu uzmetumu sagatavojis. Un man ir tikai divi īsi komentāri. Es pilnībā piekrītu referentam, ka ir nepieciešams skaidri uh, diferencēt valstu sasniegumus, un tie, kas ir uh, tiešām labi strādājuši, ir tiesīgi saņemt uh, lielākus uh, labumus no Eiropas Savienības, tirsniecības atvieglojumus un dialoga padziļināšanu, un varbūt mums vajadzētu īpaši izdalīt Moldovu šajā ziņojumā, jo Moldova tiešām ir tāds veiksmes stāsts bijis pēdējā gada laikā, un mums viņi ir jātalgo par to. Uh, otrs komentārs šajā komentārā eh, ziņ, ziņojuma projektā nav vispār pieminēta Krievija, un tas man rada zināms iebildums. Es saprotu, ka Krievija ir liels spēlētājs eh, austrumu kaimiņu attiecību politikā un spēlētājs attiecībās ar citām valstīm jau no paša sākuma Maskavas attieksme ir bijusi skeptiska un kritiska runājot par austrumu kaimiņu attiecību politiku, bet tomēr arī Krievijas nostādne ir mainījusies. Krievija ir kļuvusi par neformālas austrumu partnerības atbalstītāju grupas locekli. Es domāju, ka būtu jāizmanto šī iespēja rosinot Krieviju aktīvi iesaistīties austrumu partneru attiecību projektos un pasākumos. Tas tikai stiprinātu šīs politikas ticamību mūsu partneru acīs, ja, un tas arī pozitīvi ietekmētu mūsu divpusējās attiecības ar Krieviju. Es domāju, ka Krievija ir pelnījusi, lai to piemin šajā ziņojumā, un es gribētu arī komisāru Fīli eh, darīt uzmanību par šo jautājumu. Es atvainošos Tānoka kungam, es jau gatavojos viņām dot vārdu, bet man uzmanību tika novērsta. Jā, esmu jau pats bijis divreiz referents par austrumu partneru attiecību politiku iepriekšējā sasaukumā. Uh, Un agrāk bija mums viens referents, un tad mums bija divi līdzreferenti, un tagad jau ir divi atsevišķi referenti. Tā kā tas liecina, ka parlaments un komisija atzinās, ka Mar Maroka un Moldova un, uh, ir uh, ļoti atšķirīgas, un Grūzija un Jordānija arī ir atšķirīgas valsts. Un, uh, Un patiesībā Jordānijai pat nav nevienas kaimi, nav robežas ar, pat ar kādu Eiropas Savienības valsti, un tā ir maz izraidžu vispārreiz iestāties Eiropas Savienībā. Bet jāsaka, kopš 2006. gada šajā politikā, diemžēl, Maskas ir mainījies. Ukrāna joprojām nav nosaukt pat par potenciālu kandidātu, Albānija ir kaut arī tur, nu, pat ir nošauti protestētāji, galvaspilsētas ielās arī Moldova nav nosaukta, diemžēl, par potenciālu kandidātu valsti. Un Ukraina, gan jāsaka, Janukoviča valdības vadībā ir devusies pretējā virzienā no mūsu kopējām vērtībām, un arī konflikti joprojām ir iesaldēti, ja nu vienīgi Kalnu Karabahā šis konflikts atkal var eksplodēt, uh, līdz ar to, ka Azerbaidžāna kļūst bagātāk. Lukašenko joprojām ir direktīvs un arī Grūzija, kura varbūt ir visekonomiski reformētākā un caurskatāmākā valsts, diemžēl, ir vēl vairāk Krievijas okupēta nekā līdz šim. Dienvidos, Dienvidu Sahāras problēma joprojām nav atrisināta, un arī kristiešus ar vienu vajā tādās valstīs kā Ēģipte un pat palestīniešu teritorijās. Un uh, es esmu ļoti nomākts domājot par visu šo politiku, bet vēl jums panākums komisāri jūsu darbā. Paldies uh, Tanoka kungam. Nākošais runātājs ir Kusoviča kungs, kurš vada uh, delegāciju attiecībām ar Baltkrieviju. Ševičs kungs, paldies! Es vispirms vēlētu vēlētos uh, uzslavēt uh, abu ziņojumu autorus, it īpaši manu poļu kolēģi, kaut arī viņš pārstāv citu politisko spēku. Tātad es pateicos Šiveču kungam, kurš runā savā ziņojumā par uh, kaimiņu attiecību politikas austrumu dimensiju, un šis jautājums man ir tā kā tuvāks. Es eh, gribu viņu darbu uzsvē, uzteikt un norādīt uz to, cik liela loma ir pilsoniskai sabiedrībai. Eh, un ziņojumā arī vienā punktā ir uzsvērts, ka ir mm, pilsoniskai sabiedrībai jābūt mūsu partneriem īstenojot uh, kaimiņu attiecību politiku um, mūsu aust, kaimiņu austrumu reģionos. Runājot par Šiveča kunga teikto par iespēju piedāvāt uh, dalību Eiropas Savienībā mūsu austrumu kaimiņu valstīm. Mums nevajadzētu būt divkosīgiem, jo dažas valstis tiek uzskatītas, ka mūsu kaimiņu valsts, citas kā potenciālās dalība valstis. Mums ir jāmotivē šīs perspektīvas labāk, nevis vienmēr tikai jārunā par pastiprinātu ekonomisko sadarbību. Paldies! Nākošais runātājs Postināru kungs, kas ir eh, referents Albānijas jautājumā. Mūsu nākošajā sanāksmē ir paredzēts organizēt debates par situāciju Albānijā. Komisāra kungs, mans jautājums būs nevis par austrumu kaimiņu attiecību politiku, bet par situāciju Albānijā. Jūs noteikti zināt, kas tur ir noticis pēdējo gadu laikā. Pagājuši piekdien beidzot ir sācies dialogs, bet diemžēl ar lodēm Tirānā, un tas ir ļoti satraucoši mums visiem. Pēdējo mēnešu laikā mēs esam centušies veicināt dialogu starp abām pusēm un meklējām risinājumu eh, šim strupceļam, kas eh, Tirānā pastāvēja jau vairāk kā divus gadus. Un arī Eiropas parlaments eh, un divas tā lielākās politiskās grupas centās palīdzēt un cerēja, ka kaut kas tiks sasniegts, bet nekas nav sasniegts. Kā jūs vērtējat pašreizējo situāciju Albānijā? Otrakārt, kas būtu darāms, lai novērstu to, ka situācija pasliktinās un notiek eksplozija? Un trešais, kas ir jādara, ja nekāds risinājums netiek panākts? Paldies! Paldies Poštinā Rukungam, Vaigelkungam vārds. Es vēlētos pateikties referentiem un viņu pārstāvjiem šais debatēs. Es vēlētos arī izteikties lakoniski, norādot, ka dienvidu dimensija Eiropas kaimiņu attiecību politika ir aizēnota, to aizēno reģionālā neatrisinātās problēmas un arī šī uh, vidusjūras savienība nespēja darboties. Un ja mēs arī tiekamies šajā fórumā, tad um, debates notiek tikai starp abām pusēm par uh, tuvējo austrumu konfliktu, un mēs zinām, ka tas mūs nepie kā nenovedīs komisāra kungs, visi šie skaistie dokumenti patiesībā ir atkarīgi no tā, vai mēs spēsim atrisināt atsevišķas problēmas vai nē. Jo bez to risinājuma nekādas iniciatīvas mums neko nedos. Šodien saņēmu ziņu, ka Vidusjūras Savienības ģenerāla sekretārs ir atkāpies no amatā. Es vispār nesaprātu, kādēļ viņš šo amatu pieņēma. Viņam ir tikai 42 gadi. Šīs amats būtu piemērots kādam uh, mana vecuma cilvēkam, kādam uh, cilvēkam, kurš jau ir pensijā. Pensijas gados es nezinu, kāpēc viņš ir atkāpies no šī amata, bet es saprotu, ka viņš ir vīlies šajā organizācijā. Uh, Un es tikai gribētu arī uzsvērt uh, citu kolēģu iepriekš teikto. Ja mēs nevirzīsimies uz priekšu uh, reģionā akūto problēmu risinājumā, un tagad jau rodas vēl jaunas papildu problēmas, tad visi šie iecerētie projekti būs veltīgi. Paldies! Tagad vārds Šulc kungam. Komisāra kungs. Vēlējos jums pateikties, ka esat gatavs izkopt tik ciešas kontakts ar mūsu komiteju. Līdz ar to mēs ļoti ātri varam uh, uh, sekot visām aktualitātēm pasaulē. Tad, kad pie mums bija ieradušies arī Baltkrievijas opozīcijas pārstāvji, jūs arī bijāt klāt komitejā un tika runāts arī par austrumu partneru attiecību pārtraukšanu uz laiku. Kas notiek tagad, runājot par austrumu partneru attiecībām? Uh, kas notiek sarunās ar Baltkrieviju? Vai šeit ir kāds progress un vai varētu uh, šādu partnerības pārtraukšanu uzskatīt arī par politiskā spiediena instrumenti? Es arī vaicāju Van Rompēja kungam, vai, piemēram, eh, ņemot vērā Āfrikas Savienības piemēru, kas tagad uzstāda prasības Kodivārai, vai būtu iedomājams, ka Barozo kungs ar uh, Eštons kundzi varētu doties uz Minsku un skaidru un gaišu izklāstīt ES prasības Lukašenko? Uh, Eh, Van Rompējkungs teica, ka īstenībā Budapeštas samits būtu piemērotāks orgāns, kas varētu saukt pie atbildības Lukašenko, un Rompējkungs nebija gatavs doties uz Mīnsku. Īstenībā mēs jau par to apspriedāmies Prāgā 2009. gadā, kad uh, Lukašenko atkal bija izstrādājis uh, kārtējos trikus. Vai uh, Eh, ārlietu ministru konferencē jūs varētu pieprasīt, lai Lukašenko tiktu saukts pie atbildības Budapeštā, ņemot vērā to, kas notika vēlēšanās un nemieris, kas izcēlās pēc vēlēšanām, jo, ja viņš nav gatavs uz dialogu, tad mēs varam izmantot spēcīgākas sankcijas. Paldies! Paldies, Šulca kungs! Un tagad objos kungām vārds, viņš ir ēnu referents par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 Pirms dažiem gadiem sociālistu grupā mēs uh, uzsvērām un uzstājām, ka nepieciešams pane, panākt līdzsvaru mūsu kaimiņa attiecības dienvidu un austrumu dimensiju starpā. Es šeit runāju, ka ēnu referents par Dāvida ziņojumu man ir. Uh, prieks par to, kas šeit rakstīts, bet es gribētu atkāpties no šī temata un izmantot iespēju, ka komisārs ir pie mums ieradies. Eh, mums eh, raugoties uz situāciju vidusjūras reģionā nākas eh, konstatēt, ka šeit ir strauja attīstība, norisinājusies, un mums vajadzētu uh, arī pievērst uzmanību šajā jomā, paredzēt papildu finansējumu un politisku atbalstu. Ja mēs raugamies uz to, kas notiek Libānā, Tunisijā, tuvējos austrumos, kāda satraucoša situācija ir izveidojusies Ēģipte. Es uh, pat daudz nav jārunā, lai saprastu, ka situācija vidus jūras dienvidu piekrastē ir ļoti nestabila. Šeit ir dažādi iemesli, dažādi cēloņi, bet šeit ir ekonomiska un sociāla krīze šajās valstīs. Otrs komentārs par to, kas notiek Tunisijā demokrātiskā revolūcija šai valstī ir jāuzlūko kā pozitīvs piemērs. Eiropas loma nebija izšķiroša, bet tā tomēr bija svarīga, un tādēļ mums ir nepieciešama Eiropas institūciju pārstāvju darba grupa, uh, kas nodrošinātu, ka Eiropas ieguldījums būtu tāds, ka mēs nodrošinātu patiesu demokrātisku, plurālistisku pāreju uz plurālistisku de eh, demokrātisku republiku, kurā būtu iesaistīti visi sabiedrības eh, politiskie spēki. Un kā Vaigelkungs norādīja, šorīt mēs saņēmām informāciju, ka Vidusjūras Savienības ģenerālsekretārs ir atkāpies no amata. Tas ir tikai vēl viens signāls par to, ka kaut kas nav kārtībā šai jomā. Mums ir jādomā par to, kā veidot sadarbību ar šo reģionu. Un ir eh, jāpastiprina dinamika sadarbībā starp Eiropas Savienību un Vidusjūras reģionu, un eh, tas kļūst arvien steidzamāk domājot par mūsu kaimiņu attiecību politiku. Es gribētu kolēģi jums atgādināt, ka runājot par situāciju Tunisijā, kad mēs būsim beiguši izskatīt jautājumu par Eiropas kaimiņu attiecības politiku, uh, mums ir paredzēta arī viedokļa apmaiņa ar komisāru Fīli par situāciju Tunisijā, un varbūt mēs šos jautājumus varētu atlikt līdz, līdz uh, nākamā uh, darba kārtības punkta izskatīšanai. Tagad vārds Pancērī kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies komisāru kungam. Viņš vienmēr laipni piekrīt uh, ierasties pie mums parlamentā uz mūsu komitejas sanāksmēm. Un uh, jāsaka, ka diemžēl Eiropa kļūst par cietoksni un paver, pavērš muguru uh, at, paplašināšanās procesa attīstībai un ir jūtams tāds nogurums šajā jomā. Un šajā kontekstā mums ir jāizmanto mu, Eiropas kaimiņa attiecība politika, kuras īstenošana līdz šim ir bijusi ļoti ierobežota. Uh, it īpaši tādēļ, ka mūsu ārpolitika ir bijusi ļoti vāja un arī tādēļ, ka ir ļoti grūti izlēmt, kādus kritērijus piemērot dažādām valstīm. Ja mums būtu jāizmanto demokrātijas kritērijas, tad dažas valstis nesaņemtu vispār nekādu finansējumu par to mums ir jāpadomā. Mums ir jāpadomā par to, kādi kon eh, konkrēti, specifiski un kādi vispārēji kriteriji būtu jāizmanto. Un varbūt, ka tuvēja austrumu vispār būtu jāizņem no šīs uh, kaimiņa attiecību politikas dienvidu dimensijas, jo, jo pretējā gadījumā vispār nav iespējams neko panākt eh, Vidusjūras Savienības veidošanā. Varbūt šeit vajadzētu strādāt paralēli, bet atsevišķi. Tāpat jāpadomā par prioritāšu izvirzīšanu. Pēc manām domām būtu nepieciešama jauna kultūras un politiska pieeja, un ja tāda tiks izveidota, es ierosinātu visa pamatā likt cilvēkus, individus, Cilvēkiem ir jābūt mūsu kaimiņa attiecības centrā. Kādēļ tad mēs veidojam šo kaimiņu attiecību politiku? Ne nu, jau tikai tādēļ, lai veicinātu ekonomikas attīstību un reģionālo integrāciju, bet lai atbilstītu cilvēkus un individus. Paldies, Pancerī kungs! Un noslēgumā vārds Gomešas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pateikties komisāram par uh, to, ka viņš uh, vienmēr gatavs ar mums tikties. Man bija nesen iespēja iepazīties ar sarunu pilnvarām sarunās ar Lībiju. Un mani tas šokēja. Izskatās, ka padomas locekļi dzīvo citā pasaulē un ka šeit ir runa par valsti, ka, ar kuru mums ir kopīgas vērtības, kas ir demokrātiska valsts. Jūs uh, runājāt par to, ka jākonsultējās ar visiem, visām interesētām pusēm, visiem dalībniekiem šajā kaimiņa attiecības politikā, bet mums ir jāsadarbojas ar uh, partneriem, kam, kam ir vēlme Uh, sadarboties ar mums balstoties uz kopīgām vērtībām. Un es domāju, ka tas ir svarīgi runājot par abiem ziņojumiem, gan par Šīviča ziņojumu, gan par Mario Davida ziņojumu. Mums ir jāpievērš uzmanība pilsoniskai sabiedrībai, pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai, un mums ir jāmācās no Tunisijas uh, situācijas. Mums nevajag atbalstīt diktatūru diktatorus un uh, diktatoriskas valdības. Protams, mums ir jāuztur ar šām, šīm valdībām attiecības, citādi mēs nevarētu strādāt šajās valstīs, bet mums jāpiešķir finansējums, uh, kas atbalstītu pilsonisko sabiedrību tiesu sistēmu, plašsaziņas līdzekļus un pilsoniskā sabiedrība ir ļoti svarīga, domājot par demokratizācijas procesu, un jādomā arī par jauniešiem. Viņu attīstība ir jāsaista ar mūsu attīstību, mūsu ekonomisko izaugsmi un drošību, jādomā par uh, klimata pārmaiņu apkarošanu, ūdens resursu saglabāšanu, ir tādi jautājumi kā jauniešu nodarbinātība ir ļoti svarīga gan Eiropā, gan šajā reģionā. Kā tas var būt, ka Eiropas Savienība it kā negrib iesaistīties Rietumu Sahāras problēmas risināšanā, ka mums it kā nav nekādas nostājas un ka it kā tiek veicināta uh, politiskā integrācija starp Maroku un Alžīriju. Vai es gribētu zināt, vai tiek prasīts atbildība no Marokas par to, ka Eiropas Savienības līdzekļi tiek tērēti Rietum Sahārā? Un vēl viens jautājums. Jūs varbūt varētu arī komentēt par Tunisiju tās demokratizācijas centieniem. Paldies! Komisāra kungs, jūs esat saņēmis daudz jautājumus, daudz komentārus, gribētu dot jums vārdu, bet gribētu jūs izteikties ļoti uh, kodolīgi. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, let, let me make first. Paldies, priekšsādātāji. Gribētu izteikt dažas vispārējas piezīmes un tad atgriezties pie dažiem konkrētiem jautājumiem. Un es tik tiešām ļoti augstu vērtēju šīs debats, jo tās jo tie nav vienkārši tikai jautājumi un atbildes, bet jūsu ieguldījums tik tiešām man ir ļoti svarīgs. Mans pirmais komentārs. Kaimiņattiecība politika ir jāpadara par reālu partneru sadarbības instrumentu sadarbībai ar sabiedrībām, ar valstīm un ne tikai ar varas pārstāvjiem vai kādiem atsevišķiem varas iestāžu pārstāvjiem. Tā ir pirmā lieta otrām kārtām. Šī pārskata perioda beigās, procesa beigās, mums ir nepieciešama kaimiņattiecība politika, kas atspoguļo Lisabonas līguma sasniegumus. Tāpat nepieciešams pamats, lai mēs labāk varētu nodalīt dienvidus un uh, austrumus, Uh, it would also uh, need to help us to solve. Trešām kārtām mums ir jāpalīdz, jārod līdzsvars, jābūt konsekventiem no vienas puses, bet jābūt elastīgiem uh, tāpat laikā. Mēs nedrīkstam uh, krist galējībās, jābūt pietiekami elastīgiem, lai varētu rīkoties ātri un iedarbīgi atbilstoši tām vajadzībām, kādas ir uh, uh, konkrētajā gadījumā. NPS, be, uh, the... Nākamais punkts. Kaimiņa attiecība politika noteikti būs politikas ir balstīta uz vērtībām un demokrātijas principiem, tiesiskumu, likumīgumu, labu pārvaldību un cilvēktiesībām. Time. We need to be an, an um, uh, um... Tāpat laikā, un šeit es gribu atvainoties par eh, to, ka es atkal un atkal atkārtoju šos vārdus, bet kaimiņa attiecība politika nav, piemēram, tā kā Nobela balva par labu uzvedību vai rīcību. Tā ir programma, tā ir apņemšanās no mūsu puses. Or, uh, uh, Tātad tā ir sadarbība ar mūsu kaimiņiem partneriem, lai īstenot reformas. Un tas jādara tādā veidā, lai labumu gūtu ne tikai daļa sabiedrības, bet lai to gūtu visā konkrētajā valstī. Un uh, saprotiet, ka pastāv milzīga konkurence. Pārvaldība nav tā sfēra, kas piesaista tikai mūsu interesi mūsu kaimiņu valstīs, un mums ir jāapzinās šis fakts. Priekšsēdētāji, es uztveru, ka šis ir sākums jaunai pakāpē mūsu sadarbībā šajā pārskats procesā, ne tikai veicot viedokļu apmaiņu, bet arī uzturot debatas, un es uh, ceru, ka tas turpināsies. Now, to some concrete uh, uh, uh, issue, uh, Union for Mediterranean, uh, honorable member. Tālāk runājot par vidusjūras uh, savienību, Salfranks kungs un uh, citi uzdev jautājums. Es piekrītu viņu paustajām bažām par vidusjūras savienību. Un man ir žēl, ka mans kolēģis, uh, ģenerālsekretārs Uh, atteicās no amata. Šodien man nav bijis izdevība ar viņu šodien sazināties un runāt. Es ar viņu sazināšos pēc iespējas ātrāk, kad varēšu. Es biju Barcelonā tajā laikā, kad mēs uh, apstiprinājām šo sekretariātu, un mums uh, bija skaidrs, ka ir šim sekretariātam ambīcijas un vēlmes, bet es saprotu arī uh, viņa frustrāciju, viņa vilšanos pēdējā laikā. Uh, pa starp ir pagājis daudz laika, bet lietas būtība ir tāda, ka otrais centiens sarīkot galotņu tikšanos izgāzās, un tas parādīja, ka trūks tāds kā politisks vadības un uh, rīcības ātrumu. Un ja jūs prasat, kas finansē šo sekretariātu, cik daudz dalību valsts, tad vienīgā atbild, ko jūs saņemsiet, ir, ka neviena dalība valsts, neviena partneru valsts to nefinansē, tā ir komisija. Un tā nebūtu uh, tie nebūtu nav apstākļi, kas veicinātu sekretariātam reāli darboties un uh, veikt projektus un attaisnot cilvēku cerības šajā reģionā. Mums ir nepieciešama šī politiskā grība un vēlme darboties. Ir jāatrisina jautājums par līdz priekšsēdētāju darbu. It īpaši no Eiropas Savienības puses jādara viss iespējamais, lai nevar vienkārši pateikt, ka mēs neietveram tuvējos austrumus vai tuvējo austrumu jautājumus uh, kā elementu šajā kontekstā. Uh, imposing on us a limitation on for, for Mediterranean. Oh, the Middle East is there. Tuvēja austrumi ir tur, kur tie atrodas. Uh, to try through the smart combination. Mums ir jārod šī ļoti viedā kombinācija starpvaldību un starpkopienu pieejai, lai nodrošinātu un panāktu, ka uh, vidusjūras politiku arvien mazāk skar šīs barjeras un šķēršļi. Ko mēs varam darīt? Varam vērst uzmanību uz sektorālo sadarbību, kur varētu būt ministru sanāksmes un kur viņi varētu vienoties par konkrētiem secinājumiem. And, uh, uh, question, related... Un jautājums, ko uzdeva Pasko kungs Es nodošu šo jautājumu tālāk saviem kolēģiem un arī uh, Aštons kundzei, kura ir uh, labākā kapacitāte jums atbildēt. Uh, and, uh, um... Es katrā ziņā daru visu iespējamo, izmantojot kopienas instrumentus, lai palīdzētu Aštons kundzei šajā jautājumā. Tālāk jautājums par naudu, par līdzekļiem. Jā un nē, te ir atbilde. Tas ir atkarīgs no mūsu ambīcijām. Es pilnībā piekrītu jums, ka te nav runa par vairāk, bet par uh, viedu naudas izmantojumu. Es pat gribētu piebilst, ka šeit ir runa par lielāku elastību līdzekļu izlietojumā, jo varbūt līdz šie līdzekļi nav nepieciešami programmā A, bet ir labāk noderēt programmā B. Uh, skatoties, piemēram, uz Tunisiju, mēs uh, Zinām, ka ir programma, kas ir uh, vērsta uz uh, tiesu varas reformas īstenošanu, kas bija plānota 2013. gadam. Varbūt, ka mums uh, būs nepieciešams šo darbu veikt 2011. gada beigās 2012. Tā tad ir nepieciešama elastība. Tāpat laikā ir jāatceras tas, ko es teicu, ja ir vairāk ambīcija, nepieciešams vairāk naudas. Tas attiec ne tikai uz ekonomisko uh, integrāciju. Šis ir padziļināts īgums, un uh, es jau vairāk kārt esmu izteicies šīs komitejas priekšā, ka programma ir ļoti ambicioza, un tā ļauj partneriem tuvināties mūsu uh, likumdošanas aktiem un sākt un veikt ļoti dziļu transformāciju, bet tas dārgi maksā. Mēs gribam, lai viņi nopietni to veic un lai pakāpeniski kļūst par iekšējā tirgus sastāvdaļu, bet tāpat laikā mums ir nepieciešams rast veidu, kā viņus atbalstīt. Es nesaku, ka pilnībā viss ir jāapmaksā, jo, protams, kā valsts arī dara lietas pašas sava labuma vārdā, bet. Ir, bet ir jāsaprot, ka ir uh, iespējas un ir, protams, nepieciešami arī stimuli. So very much aware of your uh, approach concerning uh, the finances. Uh, we need also to be aware of, of, of these uh, um, uh, issues. Tā tad ir jāapzinās viss šis jautājumu kopums. Bet es pilnībā piekrītu jūsu piebildē par tiešo budžeta atbalstu. Uh, Zāleskungs izteicās par Krieviju. Domāju, ka ir pienācis laiks Eh, runāt ar mūsu eh, kaimiņiem. Austrum partnerības grupas nosaukums ir mainījies, tā tagad ir koordinācijas un informācijas grupa, un tā ir eh, neformāla darba grupa, un domāju, ka jāņem vērā, ka Krievija pagājušā gada beigās prasīja, lai tā nebūtu pilntiesīga locekla šajā neformālajā grupā, bet tikai kā novērotāja. Bet jautājums nav tikai par Krieviju. Ir runa arī par citām ļoti svarīgām interesētajām pusēm šajā politikā. Tanaka kungs, es ceru, ka Tad, kad jūs pēc četriem gadiem izteiksieties, jūs būsiet optimistiskāks nekā, optimistiskāks nekā šodien. Un es piekrītu jūsu vilšanās sajūtai zināmā mērā. Bet domāju, ka būtu tikai godīgi norādīt, ka šī kaimiņattiecība politika ir saskārusies ar milzīgiem izaicinājumiem pēdējo gadu laikā. Un Kāda būtu situācija tagad, ja, piemēram, mums nebūtu bijusi austrumu partneru sadarbība un um, šie ļoti spēcīgie centieni um, tuvināt šos partnerus Eiropas Savienībai? Jautājums, ko uzdev Bustjana Arukungs par Albāniju. Kā jūs zinat, uh, Katrīnas Eštons sūtnis atrodas Albānijā. Tas, ko mēs esam pieredzējuši, principā ir tādas uh, uh, pilnīgi sastingušas situācijas uh, turpināšanās. Es ceru, ka es kļūdīšos, sakot, ka jautājums vairs nav par uh, vēlēšanu urnām un uh, vēlēšanām, ka jautājums tagad ir smagāks. Un es ceru, ka vadītāji, līderi abās pusēs izpratīs, kādas būs sekas tam, ja viņi turpinās vilcināties šajā jautājumā, un ka viņi sapratīs, kas tas, kas šobrīd notiek, tas uh, notiek uz Albāņu interešu rēķina. Mēs esam nosūtījuši vēstuli dažas dienas pirms šīs demonstrācijas, kurā, diemžēl, gāja bojā cilvēku, un par to es izsaku dziļu nožēlu. Tātad tika nosūtīta vēstule valdībai, kurā tika runāts par jautājumiem, kas iziet no paplašināšanās procesa ziņojuma. Tur bija norādīts, ka nepieciešams veikt darbu, lai nodrošinātu maijā paredzētās vēlēšanas. Un tur ir arī norādīts, ka, ja neat, netiek atrisināts eh, šis politiskais sastingums, bezizējas situācija, tad eh, kur paliek šī Eiropas perspektīva? Un eh, jāsaprot, ka tam visam būs ļoti reāls seks un ietekme uz eh, cilvēku dzīvi. Gribētu iet pat nedaudz tālāk savā tradicionālajā nostājā. Es eh, minēju šīs, tā teikt, krokodilu vakariņas pagājušā gadā un. Hortica families uh, uh, on, on our Gribu norādīt, ka mēs esam joprojām visu laiku gatavi palīdzēt abām pusēm, ja tās vēlētos iesaistīties kaut kādā kopējā darbībā, bet tas nav iespējams, ja tās nepē, nespēja tikt galā pēdējiem klupšanas akmeņiem, meklējot politisko risinājumu. Šobrīd, manuprāt, ir svarīgi tas sekojušais Laičakungam kā sūtnim ir Eiropas institūcija atbalsts, bet arī citu struktūru atbalsts, un es runāju ar Eiropas padomas ģenerāla sekretariāta pārstāvjiem un ar uh, NATO ģenerāla sekretariāta darbiniekiem un citām iesaistītajām pusēm. Esmu tātad runājis ar valstu pārstāvjiem, organizāciju pārstāvjiem. Visiem mums ir jābūt vienotiem attiecībā uz to, kādus signālus mēs dodam. Priekšsēdētāja kungs, es saprotu, ka ir laika limits, bet uh, man bija svarīgi izteikt uh, šīs piezīmes un komentārus. Tā tad uh, pārtraukšana. Un tik runāts par austrumu partnerības uh, programmas pārtraukšanu. Domāju, ka fakts, ka Baltkrievija neiegūst ļoti lielā mērā no šīs kaimja attiecību politikas, tā principā ir cena, ko Baltkrievija maksā par to, ka tā pietiekami daudz neveic savās mājās, atspoguļojot tās vērtības, uz ko ir balstīts šī partneru uh, sadarbība. Pirms vēlēšanām mēs domājām par to, kā piedāvāt Baltkrievijai uh, divpusēju ietvaru, lai divpusēji sadarbotos ar šo valsti, bet es domāju, ka šī opcija vairs neatrodas uz sarunu galda un um, jāskatās, kāds būs ārlietu ministru lēmums šajā jautājumā nākamnedēļ. skatoties gan uz tiem ierobežojušiem pasākumiem, kāda varētu tikt pieņemta, un arī uz stimuliem, kāda varētu tikt, teiksim, apstiprināta vai pieņemta, lai veicinātu demokrātiskā sabiedrības attīstību. Austrum partnerības daudzpusējā dimensija bieži vien piedāvā uh, tehnisko un finansiālo palīdzību. Domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi risināt šo Baltkrievijas jautājumu ne tikai kā jautājumu starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju, bet kā reģionālu jautājumu. Mums ir jārunā ar saviem partneriem par to, kā viņi jūtas, ko viņi domā par to, ko mēs redzam savos televīzijas ekrānos, kā mums atspoguļo 19. decembri. Un, Let me repeat it. That would be the to be. Un, uh, šo kontu likt un nedrīkstētu ievilkt un vajadzētu pēc iespējas būt aktīvākiem. Un jāizmanto Lisabonas līgumā piedāvātās uh, iespējas. Paldies priekšsēdētāji, tas arī viss no manas puses. <coughs> Grazie, komisāri eh, Fīle, stato molto efficace, il tempo. Paldies. Filskungam. Jūs izteicāties tiešām ļoti kodolīgi un īsi atbildot šiem jautājumiem. Diemžēl mums nepietika laika, un es zinu, ka jūs eh, ļoti īsi izteicāties tieši tāpēc, ka mums ir laika ierobežojums. Es vairs negribu zaudēt nevienu minūtu, un tāpēc mēs pārējām tūlīt un nekavējoties pie nākamā darba kārtības jautājuma. Un es tagad došu vārdu par eh, situāciju Tunisijā. Mums nav īpaši daudz laika vairs palicis, mums ir, teiksim, uh, 10-15 minūtes maksimums jums un komentāru izteikšanai. Jo, teiksim, maksimāli jums 10 minūtes, 20 minūtes mums uh, kopumā komitejā. Okay, Mr. Chairman, uh, uh, uh, give me an impossible task. Paldies, nu, tas ir visai ciets rieksts, bet uh, es tagad nemēģināšu mākslīgi saīsināt savu paziņojumu. Uh, read it because in addition to uh, what I shared with uh, a number of you at the plenary meeting. Uh, es jau izteicos plenārsēdē pagājušā nedēļā un šajā paziņojumā centos um, iepīt arī dažas jaunas detaļas. Priekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi, Tunisija piedzīvo lielas pārmaiņas. Viņi tagad uh, aktīvi dodas demokrātijas virzienā. Benalī kungs, uh, prezidents, aizbēga no valsts, uh, tagad ir. Uh, uh viņa kādreizējā partija RCD uh, sāk fragmentizēties un ir iecelta pagaidu valdība. Un tajā darbojas kādreizējās opozīcijas deputāti. Eh, ir paziņota amnestija pilnīgi visiem politiskajiem ieslodzītajiem un eh, tiek runāts par eh, brīvības garantijām presē. Tāpat tika arī atceltas sankcijas pret cilvēku tiesību aktīvistiem un pagaidu valdība ir piešķi, izveidojis arī īpašu komisiju, kas pieņems lēmumus, kas varēs grozīt pašreizējo likumdošanu, padarīt to demokrātiskāku, un tāpat tiek izmeklēti gadījumi, vardarbības gadījumi demonstrāciju laikā. Tas patiešām bija nepieļaujami, un mēs nosodam šo vardarbību, bet nestoties uz to, tagad daudz cilvēki ir ieraudzījuši atkal cerību stariņu, kas uz ilgu laiku ir bijis apslāpēts. Tunisija īstenībā atrodas m, pašā pārmaiņu sākumā. Jaunajai pārējas valdībai ir nepieciešams plašāks uh, sabiedrības atbalsts. Tunisijas iestādēm ir uh, jādara viss iespējamais, lai radītu uh, uzticību sabiedrībā un ir jāveic reformas, lai pārējais periods norisinātos pēc iespējas gludāk. Ir jātiek veicināta ekonomikai un jārada stabili apstākļi valstī, lai jaunās vēlēšanas varētu organizēt pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. Bet neizpušķosim gadījumus. Mēs eh, patiešām atbalstām Tunisijas nāciju. Es kopīgi ar augsto pārstāvu esmu mm, izstrādājis vairākus paziņojumus, kur uh, mēs arī runājam par uh, augstākā mēroga ierēģiem, kas strādā Tunisā, tātad Tunisijas galvaspilsētā ir uh, izveidotas trīs uh, komisijas, kuras sadarbojas arī ar pilsonisko sabiedrību un opozīcijas deputātiem. Uh, Eh, nākamais solis ir vizīte. Mēs dosimies uz Tunisiju pēc iespējas ātrāk, tad, kad apstākļi to ļaus. Ārlietu padome Tunisiju apspriedīs nākamās pirmdienas sanāksmē. Un arī pagājušās plenārsēdes laikā mēs eh, atbalstījām izvirzīto pieeju. Es arī piedalījos plenārsēdes diskusijās. Uh, Es eh, saprotu, ka Eiropas parlamenta deputāti arī kuru katru brīdi dosies uz Tunisiju, un es to augstu vērtēju. Eiropas parlaments, tā komitejas, eh, politiskais partijas, eh, visi šie spēki var spēlēt nozīmīgu jomu, lomu palīdzot Tunisijai pārveidot savu valsti par patiesu demokrātisku spēku. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti! sākotnējie pasākumi, ko ir e, izvērsusi Tunisijas pagaidu valdība, ir vērtējami kā atbilstoši. Mēs pieprasam, lai visas varas iestādes īstenotu jaunos administratīvos noteikumus, e, īstenot tiesisks valsts principus un arī panākt to, lai tiktu ievērots visas pilsoņu pamatbrīvības. Protams, nedrīkst aizmirst arī sociālās reformas. Mēs esam gatavi atbalstīt šo reformu procesu, tajā skaitā arī brīvu, demokrātisku un caurskatām vēlēšanu organizāciju tad, kad eh, būs pienācis īstais brīdis. Mēs eh, piedāvāsim arī tiesisko eh, legālo un tehnisko atbalstu, lai vēlēšanas varētu organizēt pēc iespējas augstākā līmenī. Mēs, protams, domājam arī par cita veida mehānismiem, ko varētu iekustināt, lai šo pārejas sistēmu varētu uh, patiešām labāk garantēt. Mēs runājam par iespējamu uh, kontu iesaldēšanu. Iepriekšējai valdībai tāpat ir jāpiedāvā finansējums pagaidu valdībai, lai viņa reformas varētu patiešām īstenot un ir jāgarantē arī jā, uh, pilsoniskās sabiedrības attīstība. Es vēlējos uh, pieskarties uh, arī. Uh, tam uh, jautājumam, ka mēs uh, esam guvuši zinām pieredzi, veidojot jaunu sabiedrību, pārējot no vienas valsts formas uz otru, ir sevišķi vienā Eiropas Savienības daļā. Līdz ar to mēs varam uh, dalīties savā pieredzē ar Tunisiju. Tunisija ir nepieciešams mūsu atbalsts, mums viņiem ir eh, jāpalīdz atkatīties no negatīvā iepriekšējās varas atstātā mantojuma, un tādēļ cieši jāsadarbojas gan ar eh, pašreizējo valdību, gan arī ar nevalstiskām organizācijām. Protams, ir jāparūpējas par labāku un sadarbību un ciešāku koordināciju starp politiskajām partijām, fondiem un citām organizācijām. Es domāju, tas ir labākais veids, kā palīdzēt Tunisijai stabilizēt kritizēt vēl tik vārīgo demokrātiju un spērt noteikts soļus labāks nākotnes virzienā. Tad, kad būs pienācis īstais brīdis, eh, Eiropas Savienība ir gatava atsākt sarunas par sadarbību ar demokrātiski ievēlētu valdību. Rīcības eh, plāns arī tiks eh, saskaņots ar jauno situāciju. Es vienmēr esmu Eh, domājis par to, ka šādi eh, padziļinātas partnerības nolīguma nozīmē arī to, ka partneriem, kas ir slēguši līgumu, ir jāiegulda daudz vairāk pūliņu, lai uh, visas šīs ambīcijas attaisnotu. Mums, protams, ir jācīnās arī pret sociālajām un ekonomiskajām problēmām, kas īstenībā uh, bija par cēloni iepriekšējā režīma gāšanai. Bezdarbs ir nopietna problēma, it sevišķi jaunieši, studenti, kas tikko beiguši augstskolu, sastopas ar grūtībām eh, jaunas darbvietas atrašanā. Tādēļ šie jautājumi ir jārisina pēc iespējas ātrāk, un tas ir uzdevums, kas gulsts tieši uz eh, Tunisijas iestāžu pleciem. Ir jāveicina brīva ekonomika, ekonomikas liberalizācija, jācīnās pret uh, korupciju un ir jāizveido pareizie mehānismi, kas ļautu attīstīties izaugsmēji. Tās visas ir reformas, ko nedrīkst atlikt. Pagātnē mēs eh, Tunisijai esam palīdzējuši visās šajās jomās, un mēs esam gatavi to darīt atkārtoti, sadarbojoties ar demokrātiski ievēlētu valdību. Mēs vēlamies, lai pārmaiņas patiešām kļūtu par realitāti. Tunisija ir nopietns ES partneris, mums ir nepieciešama stabila, demokrātiska un labklājīga valsts, ar ko sadarboties. Ar šādu valsti mēs varēsim atrisināt pietiekam labu, stabilu un uz uzticību balstītu kooperāciju integrāciju. Es domāju, ka mūsu sabiedrību, mūsu sabiedrības saistošās saiknes, tās saiknes, kas saista mūsu nācijas, nav vēl izsmeltas. Mēs varam veidot uh, Uh, jaunus kontaktus arī nākotnē, citās dimensijās un citās plāksnēs. Protams, Tunisijai ir nepieciešams mūsu atbalsts. Es ceru, ka šis uh, cerību stariņš kļūs aizvien spilgtāks un spēcīgāks, un tas iedrošinās nevien Tunisijas pilsoņus, bet arī cilvēks visā Magreba reģionā. Paldies! Paldies, komisāra kungs, saka priekšsēdētājs. Tagad dosim vārdu runātājiem. Pirmais izteiksies Salafrankas kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Jūsu vārdi patiešām mums iedvesa cerības, tie bija tādi pašpaļāvības pilni, tāpat kā tas, ko viņš teica plenārsēdē. Mums patiešām uzmanīgi jāseko pārmaiņu procesiem Tunisijā, jāiedrošina brīvu un demokrātisku vēlēšanu organizācija, jāparūpējas par neatkarīgas un efektīvas tieslietu sistēmas radīšanu. Priekšsēdētāja kungs. Es domāju, šī ir mācība, kas mums ir atvērusi acis, mums ir jāmācās no pieļautajām kļūdām. Un mēs jau tikai nerunājam par finansējumu izmantošanu. Īstenībā nauda nav vienīgais instruments, kas var palīdzēt Tunisijas tautai. Uh, Eh, ļoti labi, ka Filskungs runāja par eh, darba grupas izveidošanu, kas varētu palīdzēt apkopot visus mūsu resursus, gan materiālos, gan nemateriālos resursus. Politiskās grupas tagad strādā pie rezolūcijas, un es domāju, uh, tās to noteikti paturēs prātā. Komisāra kungs, jūs esat izcils eksperts, mēs tagad gaidīsim uh, rezultātus. Veiktā analīze bija patiešām pārliecinoša, un es ceru, ka gan augstās pārstāvs, gan komisijas ieguldītās pūles arī vainagosies ar konkrētiem rezultātiem. Es ceru, ka šoreiz uh, es nepiedzīvos neveiksmi Tunisijas gadījumā ne jau tādēļ, ka viņu pilsoņi uz mums liek tik daudz cerību. Nē, mums jādomā jādomā arī par citiem aspektiem, jādomā par ES kopīgo stabilitāti. Paldies! Paldies! Señor komisario, Nobel, kungs, lūdzu. Casi no hay Man jūsu prezentācija šķiet vienkārši izcila, pat nav ko piemetināt. Šī ir Eiropas balss, un to mēs vēlamies dzirdēt parlamentā. Diemžēl Tunisijas pilsoņu attieksme pret Eiropas Savienību pēdējo nedēļu laikā nebija tāpat labākā. Tas vēl tā maigi izsakoties. Es uzskatu, ka Eiropas parlaments var pieprasīt aktīvāku rīcību. Mēs jau to esam darījuši, bet arī komisijai ir jāsarosās, un tunisiš, tunisiešiem mums ir jāļauj saprast, ka mēs izmantojam tādu maigu spēku, maigu spiedienu. Mēs esam regulāri sazinājušies ar Tunisijas cilvēktiesību aktīvistiem, NVO aktīvistiem, žurnālistiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un citām grupām. Protams, šī pārējais posma ieguvumi Es ceru, ka pārējie nesīs uh, attaisnos uh, uz to liktās cerības, un uh, šī pārēja pierāda Tunisijas pilsoņu drosmi un cieņu. Pat šajā smagajā laika posmā Eiropa spēlēja ļoti nepārliecinošu lomu Tunisijā un īstenībā uh, tas, ko Eiropas Savienība līdz šim ir veikusi Tunisijas gadījumā, nebija pārāk pārliecinoši. Eh, Vidusjūras reģionu valstis un um, ehm, Arābu, valstu, Arābu valstis uh, arī spēcīgi ietekmēs to, kas notiek Tunisijā. Es ceru, ka tas būs tāds uh, veiksmīgs pārdzīvojums un uh, Diemžēl, ja situācija pasliktināsies, var rasties haoss, tam visam, protams, būs negatīvas sekas uz visu reģionu. Paldies! Thank you, Chair. Thank you. Šākas kundze, lūdzu, paldies. Paldies, komisārs kungs, liels prieks jūs redzēt mūsu komitejā. Es būtu daudz priecīgāk, ja mēs varētu ilgāk runāt par Tunisiju. Tas ir ļoti nozīmīgi. Jūs teicāt, ka situācija ir vēl tāda miglaina, tādēļ Eiropas Savienībai pēc iespējas naskāk ir jāpalīdz. Es esmu pārliecināta, mēs varam darīt vairāk, lai palīdzētu Tunisijas pilsoņiem, lai beidzot tur tiktu iedzīvināts visas pamatvērtības, pamatbrīvības un cilvēku tiesības. Mēs varam patiešām gūt mācību no tā, kas notika Tunisijā. 23 gadus valstī valdīja diktators, varbūt vienu brīdi mēs viņu varējām saukt par mūsu komitejas sabiedroto, bet tagad uh, uz viņu vārdu jau ir izrakstīts aresta orderis. Protams, eh, Tunisijas eh, nākotne ir atkarīga no daudziem faktoriem, bet eh, jāpanāk samierināšanās šajā reģionā. Īstenībā ir ļoti liela atšķirība starp to, kā dalība valsts reaģēja uz notikumiem Tunisijā. It sevišķi šeit var minēt Franciju. Es par to jau runāju plenārsēdē, jo Francijas uh, valdība kontaktējās ar, ar Tunisiju tikai vairākas dienas pēc valdības krišanas. Nu, tas ir vienkārši smieklīgi, ja tas nebūtu tik bēdīgi. Um, tā ir liela kļūme. Un tagad, kamēr mēs šeit runājam, Eģiptē jaunus cilvēkus sit policisti. Tie ir cilvēki, kas vēlas vairāk tiesību, vairāk brīvības, vairāk pamatvērtību. Un mums viņi ir jāaizsargā. Uh, un vienu vārdu es jūsu runāju runā nedzirdēju, vienu domu es nedzirdēju, proti, ka jaunieši savā starpā visā pasaulē uh, var sazināties cits ar citu, pateicoties interneta resursiem, un uh, viņi jūtas tādā veidā saistīti, bet uh, tagad, piemēram, Tunisijas valdība, iepriekšējā Tunisijas valdība arī internetu izmantoja nelāgos nolūkos, uh, veicot stingrāku kontroli pār tautu, tā tad mums vajadzētu padomāt par jauno tehnoloģiju saprātīgu izmantošanu, lietošanu, jo ja mēs tās neizmantosim pietiekami prātīgi, tad eh, īstenībā diktatori mūs apsteigs un izmantos tās, eh, vēršot tās kā ieroci pret cilvēkiem. Paldies, tagad Brāntners kundze uz divām minūtēm. Paldies! Es arī vēlējos atbalstīt mūsu kolēģi. Īstenībā esmu sarūktināta, man šķiet, mēs esam pārāk piesardzīgi, mēs laižam uh, vējā iespēju, mēs nerīkojāmies tad, kad vajag. Uh, Mums ir eh, jāsaprot, eh, kas būtu noticis, eh, ja mēs pirms 20, pirms 20 gadiem būtu tik tūlīgi, tad joprojām šeit karātos dzels priekškars, tādēļ jārīkojas ātrāk. Un kā mēs varam atbalstīt pilsonisko sabiedrību? Mums viņi ir jāatbalsta tieši tagad, mums ir jārunā ar jauniešiem Eģiptē, Tunisijā, lai viņi saprot, ka mēs stāvam aiz viņiem, ja tas ir nepieciešams. Uh, un daudz vairāk ir iespējams darīt. Mēs varētu uh, atbalstīt pilsonisko sabiedrību, Eštons kundus, turien varētu doties ar ANO pārstāvjiem, atbalstot valsti šajā tik grūtajā pārmaiņu procesā. Nu, te ir tik daudz iespēju, ko mēs varam darīt. Jūs varat atbalstīt, piemēram, preses brīvību, jūs varat uh, sponsorēt printeru iegādi Tunisijas avīzēs un tā tālāk un tā joprojām. Un varbūt, ka uh, nepareizā pieeja būtu sūtīt tikai tādus augsta ešalona ierēģņus uz Tunisiju. Mums ir nepieciešams īpašs sūtnis, kas dotos uz Tunisiju un eh, kuram būtu tātad šī e ES vaipsti, ES misija, un viņš varētu ar cilvēkiem sarunāties kā līdzīgs ar līdzīgu. Uh, Mēs runājam par 20 miljonu piešķiršanu iekšlietu ministrijai, jo viņiem ir jāpieņem darbā daudz neatkarīgāki tiesnieši. Mēs joprojām piešķiram līdzekļus iekšlietu ministrijai Tunisijā un ir jāpadomā, kur šie līdzekļi paliek, jo eh, kontroli ir jāveic. Mēs runājam par investīcijām un eh, ekonomikas atvesaļošanu, un mums eh, vajag nevien atbalstīt vēlēšanu procesu, bet daudz eh, pamatīgākas lietas, jo demokrātijas saknes ir daudz dziļākas. Tālāk šī darba grupa, kurā darbotos uh, ārējās darbības dienesta kolēģi, mūsu parlamentu kolēģi, komisija no, kol no komisijas, uh, šāda doma ir ļoti apsveicama, un es ceru, ka jūs to pārņemsiet uh, pieņemsiet zināšanai un arī domu par e, īpašo sūtni. Paldies. Tagad Hautals kundze divas minūtes. Thank you very much, Chair. E, Paldies, priekšsēdātāja komisāra kungs. Mūsu apakškomiteja cilvēktiesību jautājumos jau nolēma sūtīt nelielu delegāciju uz Tunisiju pēc tam, ka mēs dzirdējām uh, par to, ka bija draudi, ka varētu uh, krist valdošais režīms pagājušā gada rudenī. Un man ir uh, liels prieks, ka uh, mēs tagad būsim lielākas delegācijas sastāvā un dosimies ceļā nākamnedēļ. Mans jautājums ir sekojošs. Kādas vajadzības jūsuprāt ir? Kā mēs varētu palīdzēt veidot eh, tiesiskas institūcijas, eh, palīdzēt eh, likumdošanas darbā, jo es saprotu, ka ir vairāk represīvu raksturu likumi Tunisijā, kurus vajadzētu grozīt. Uh, Esmu pārliecināta, ka moderna valsts, kas vēlas kļūt par demokrātisku valsti, viņai nepieciešams institūcijas, piemēram, eh, tiesības sarga institūcija. Varbūt mēs varētu sadarboties ar jūsu dienestiem šais jautājumos un saņemt kādus uh, eh, ierosinājums padomu, kā mēs arī no parlamenta puses varētu palīdzēt šādās reformās Tunisijā. Mi correggo, l'ultima parola. Paldies, man jālabo pašam sevi pēdējais eh, runātājs. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Čunts kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es negribēju teikt pēdējo vārdu. Viss, ko Filskungs teica, jau bija ārkārtīgi precīzi un labi teikts. Un viņš ļoti reāli aprakstīja situāciju. Filskungs Es nekādā veidā neapšaubu viņa motivāciju, bet bet eh, mums šāds diskusijas bija pirms gada par eh, eh, Benalī režīmu. Un komisijas pārstāvi mums teica, ka mums ir tādi projekti un tādi pasākumi. Mēs jau gadiem ilgi nosodam cilvēktiesību un demokrātijas pārkrāpumus, un uh, labas kaimiņa attiecības nolūkos, mēs neko arī tā nes, nesam teikuši, ka viss it kā ir labi. Kāda ir garantija, ka rītā kaut kāda situācija atkal līdzīgi neatkārtosies? Neviens, protams, to nevar garantēt, bet. Bet neviens nav paudis nožēlu, neviens nav teicis, ka diemžēl mēs bijām kļūdījušies, mums nebija taisnība. Neviens nav, tā teikt, nav paudis savu vainu mērķis vienmēr ir tāds, lai uh, viss notiek, starptautiskā sabiedrība no tā viss mēģina gūt kaut kādu labumu un tā tālāk. Mans jautājums ir sakojošs. Uh, Tunisijā noteikti būs uh, vēlēšanas kaut kad drīz. Vai mēs varam garantēt, ka varēs tajās piedalīties visi politiskie spēki, uh, visi, tāpat arī kreisie spēki, kurus Benelī režīms vajāja? Vai būs kāds garantijas, ka varēs notikt brīvas un demokrātiskas vēlēšanas. Un pēdējais jautājums Fulskungam. Jūs runājat par privātajām investīcijām. Problēma ir tāda, ka šajā valstī ir milzīga nabadzība. Ir šausmīga nabadzība. Es nezinu, ko jūs tur varat darīt. Uh, investīciju sakarībā, privāto investīciju sakarībā. Vai Eiropas Savienībā ir kāda nolūka palīdzēt šiem investoriem, lai varētu izmantot uh, šīs dabas bagātības un maksāt par tām. Ja mēs, jo mēs nevaram izlikties, ka viss ir kārtībā, un vēl beidzamais jautājums, Pilskungs, es jūsu izteikumos neko nesaklausīju par šo, tā teikt, lipīgumu par to, ka tas ir pārmeties uz Ēģiptu un tā tālāk. Mūsu partnerattiecību ietvaros, acīm redzot, neesam sūtījuši pareizos signālus, kur to vajadzēja. Paldies uh, Čuntis kungam. Un visbeidzot gribētu dot vārdu komisāram atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. I think, uh... Paldos, paldies priekšsēdētāji. Līdz šim pēdējam jautājumam Es varētu sniegt atbildi, ka Katrīna Aštona un mēs, mēs uzsāksim pārskatu par kaimiņu attiecību politiku. Šī politika ir process, kurā mums jābūt gataviem jebkurā brīdī pārdomāt gūto pieredzi. un, zināmā mērā, mēs ar Eštons eh, kundzi jau paredzējām, ka būs nepieciešami šie jaunie instrumenti un jauna pieeja šīm valstīm. Jūsu jautājums. Kas būtu noticis pirms gada? Es jums varu pateikt, kas ir uh, Kas, kas ir noticis pagājušā gadā? Which, uh, uh, agreed, uh, uh, by, uh, statusu, par ko vienojās uh, um, dalību valsts. Uh, of, of that, that, that... Tika pieņemts lēmums, ka mums ir nepieciešams uh, process, kas uh, ved uz status avansā nodrošināšanu. Um. Kas ir noticis pēc, pēdē, pēc pirmās sanāksmes, eh, kas notika, eh, pēc sanāksmes, kas notika pagājušā gada novembrī? Tā bija sanāksme. Manā birojā tikāmies ar pilsonisko organizāciju eh, pārstāvjiem. Un mēs pārunājām uh, punktu 61a Eh, krimināla kodeksā pārnājām to, ka varas iestādes sadarbojas vai drīzāk nesadarbojas ar pilsonisko sabiedrību. Un šis process pagājušā gada septembrī uzsākās tā nedaudz neparasti. šī procesa vidū es lūdzu iespēju nākt klajā ar īsu paziņojumu, to es arī izdarīju, un šai paziņojumā es, izteikumā es atsaucos uz principu, ko es atkal un atkal izmantoju un uz ko balstos. Kā pastiprināts status, stiprāks status nozīmē arī stiprāks pienākums, dziļāks pienākums, un 61a pants un pilsoniskā sabiedrības atbalsts eh, nav atbilstošs eh, šim status avansā. Un tas nav savietojams ar pilsonisko sabiedrību, kā es teicu, bet tas ir noticis pagājušā gada septembrī. We, we do not have just Ārējās darbības dienestāms nav tikai augstākā ranga amatpersonas uh, funkcionāri. Es uh, neesmu prasījis uh, Eštons kundzei lūdzas atļauju veikt šādu oficiālu izteikumu. Bet uh, Ukmen Garelli, es atvainojos, balss no zāles, kurim ekranā nav dzirdama. Viņš ir tā tad. Uh, Eh, direktors, viņam ir ļoti skaidra atbildība par eh, politiku šajās valstīs, par politikas aspektiem. Un šajā samērā augstajā un svarīgajā lomā viņš ir eh, vislabāk spējīgs izvērtēt situāciju uz vietas. Viņš uh, runās ar visu triju komiteju pārstāvjiem, arī ar to, kuras pienākums bija sagatavot uh, vēlēšanas un kura nodarbojās arī ar dažādu izmaiņu ierosināšanu uh, dažādiem tiesību aktiem. Mēs jau paudām apņēmību nosūtīt ekspertu un palīdzēt likumdošanas izstrādes jomā, bet pēc viņa atgriešanās varbūt mums būs vēl kāda cita iespēja sazināties ar jums. Mums tātad ir paredzētas konkrētas sarunas. Uh, and the European Parliament. Uh... Tātad mums ir nepieciešams vēl turpmāks uh, sarunas ar parlamentu un jūsu komiteju konkrētāk. Uh, And, uh, I'll, uh, definitely pass, uh... Es uh, pilnīgi noteikti nodošu jūsu teikto uh, darba grupai. But what I strongly believe, uh, and this is just another... Es uh, uzskatu, Un šī jau, starp citu, ir otrā iespēja, otrā reize, kad mēs runājam par Tunisiju. Them, uh, un es domāju, ka mums vēl būs iespējas tuvākā nākotnē, un es ceru, ka šī ciešā sadarbība starp uh, ārējās uh, darbības dienestu komisiju un Eiropas parlamentu, ka tas ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem uh, veiksmīgam rezultātam. Bene, grazie komisārio. Paldies komisārkungam. Un es domāju, ka mūsu kolēģi uzdotie jautājumi un komentāri bija ārkārtīgi noderīgi un domāju, ka mēs varam noslēgt savu sanāksmu uz uh, tādas pozitīvas nots. Un uh, es gribētu vēlreiz uzsvērt faktu. Čitā. E, e. Gribam pateikties par jūsu uz sadarbību gatavo pieeju, to mēs ļoti augstu vērtējam, kā jūs zinat. Būs eh, ad hoc delegācija, kā jau jūs to minējāt, pēc debatēm plenārs sēdē 2. un 3. septembrī, un cerēsim, ka šajos apstākļos eh, būs iespējams eh, šai delegācijai spēlēt to lomu, kāda tai bija paredzēta, un arī augstās pārstāvis vicepriekšsēdis jau to minēja koordinācijas sanāksmē, ka uh, Mēs esam izteikuši priekšlikumu sniegt palīdzību, un varbūt mēs varētu padomāt par to, kā novēro, nosūtīt vēlēšanu novērošanas misiju tādu, kad eh, nonāks Tunisijā līdz eh, vēlēšanām, kad viņi būs gatavi un spējīgi norganizēt demokrātiskas un brīvas vēlēšanas. Paldies eh, visiem, un man ir vēl viens paziņojums - grozījuma iesniegšana par rezolūciju projektiem par kaimiņu attiecību politiku ir 9. februārs, pulksten 12. dienā. Lūdzu, angļu valodā iesniedziet šos grozījumus, jo mums ir maz laika. Paldies un visiem jauku vakaru!